Uh, Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous... Dārgie kolēģi, mēs uh, atsākam darbu. Tas ir seminārs par tēmu, vai es iedzīvotāji var brīvi pārvietoties. Es sirsnīgi sveicu kolēģis no nacionālajiem parlamentiem, kas ir ieradušies lai piedalītos šajā diskusijā, un tūlīt pat sāksim darbu. Uztrās, uzstāsies uh, Kurts Lefners un Aleksandra Teina. Mēs runāsim par ģimenes tiesībām un mantošanas tiesībām. Tātad pirmajam došu vārdu Kurtam Lehneram. Viņš ir juridiskās komitejas bijušais loceklis. Lūdzu. Paldies, priekšstādātais kundze. Esmu ļoti iepriecināts par to, ka atkal varu būt šeit. Jau 11 mēnešus neesmu bijis Briselē. Man liekas, ka toreiz pēc divām, trim, diviem, trim uh, gadiem, kad bija referents, kā teicos no darba, šeit bija tik ļoti piekus, un man vajadzēja atpūsties. Tas bija ļoti saspringts darbs, ļoti piekus, bet, manuprāt, ļoti arī konstruktīvs un interesants. Rezultāti arī ir labi. Un es gribu teikt, ka konsultācijas toreiz bija uh, lieti noderējušas, komisijas priekšlikums bija labs, bet es domāju, ka konsultācijās rezultāts ir uzlabojies. Nu, tas nenozīmē to, ka nav bijuši nekādi trūkumi. Un arī to es gribu teikt, ka visas trīs uh, institūcijas ļoti konstruktīvi diskutēja. Komisija, parlaments un arī padome. Starplaikā ir daudz konferences, semināri, zinātniski, zinātniskas publikācijas redzētas, arī pats esmu piedalījies. Un es pats domāju, nu vai man pašam nevajadzētu, nu tā nedaudz uh, atturēties, lai nebūtu kāda problēma tiem, kas a, uh, sāk strādāt. Protams, ka mums ir daudz, kas darāms uh, pilsoņu interesēs. Ir nepieciešams saprātīgs ģimenes tiesības un mantošanas tiesības. Un tāpat ir papildus jautājumi, kas ir radušies, un pavisam vienkārši lietas, ko norādīšu Beļģijā, Francijā par a, uh, pamatiesībām a, bija tāds noteikts nu, Francijas pamati, Francijā manto pēc Francijas tiesībām. Līdz ar to nebija nekādas uh, uh, tiesības, bija materiālās tiesības un ar nekādu problēmu nebija. Un mēs redzam arī šo sistemātisko pieeju. Gan materiālās tiesības, kā uh, reģistrēšanas tiesības un arī citas ir saskaņots. Gadu desmitiem, gadu simtiem. Un uh, šeit tagad tāda tā kā sadursme notiek un šie jautājumi jāatrisina, pilnīgi noteikti. Un gribu teikt, ka tas ir viens no iemesliem, kādēļ es pats piemērojot uh, uh, materiālās tiesības. Es neesmu īsti pret, bet nu, gan um, skeptisks, jo tas var novest li, uh, pie sistēmu uh, pārkāpumiem. Respektīvi, sistēma tāda, tāda tā kā nostājusies, iestājusies sistēma var uh, tikt. Uh, no līdzsvaru izvesta. Kopumā eh, viss ir, kur kaut ko uzskaits. Uz... Un būtībā redz, ka ir tādas atsevišķas problēmas un gribu uh, izmantot iespēju un uh, komisijai lūgt sekojošo. Ievēroju, cik tālu iespējams, lai uh, anketas sastādot, kas būs nākotnē par uh, Eiropas man, uh, eh, mantojuma tiesībām. Darīt to tā, lai tās tik varētu uh, izmantot, visā citādi tās neakceptēs un cilvēki atkal izmantošu nacionālās tiesības. Un neļaujoties tā, kā tas šad tad ir bijis uh, no dalībvalstu puses, nu katru atsevišķo detaļu jā, ieskatīt, jo visādi citādi pieprasīt uh, mantošanas apliecību tik ļoti sarežģīti, ka cilvēki to nedara. Un visām citādi es ceru, ka tie lēmumi, kas ir nepieciešami pēc iespējas ātri notiks, un nevis Eiropas Savienības tiesā visiem būs jāvēršas, bet pat gan pēc iespējas ātrāk tiks rasts risinājums. Daudz detalizētas uh, problēmas bija nu, vienkārši nenovēršanas, tikko runāju par uh, kādu no tām. Noteikti bija arī tādas, ko varbūt varēja novērst. Uh, Bet no otras puses modernam likumdevējam pārmet, ka tas ir pārāk detalizēts, un tas ir pamatots pārmetums. Un nebūtu bijis labi, ja mēs katru iespējamo jautājumu būtu ietvēruši regulā. Profesors Hess arī uzstāsies, un es ļoti ceru, ka reģistrs, par kur jūs runāsiet, nav pārāk ilgs, jūs mūs ar to iedo, iepazīstināsiet. Paldies! Paldies par to, ka uzstājāties juridiskā komitejā. Darbu turpina Aleksandra Tēna un dod viņai vārdu. Paldies, priekšsēdājs kundze, cienītās dāmas, godātie kungu. Šodienas tēma ir, vai es, es iedzīvotāji var brīvi pārvietoties. Un skatoties uz uh, dažiem gadījumiem, jāatbild nē. Tas uh, ir ļoti žēl. Esmu referente uh, divām regulām. Viena par uh, laulībām, gan viena dzimuma, gan dažāda dzimuma partnerības arī tiek skatīts. Un ir tādi atsevišķi gadījumi, kad runājot par laulībām vai vienzimam partnerībām, partneri pieņem lēmumu nedoties uz kādu citu dalību valstu, lai arī varbūt, ka viņiem tur piedāvā interesantu darbu, jo viņi zina, ka tas var būt saistīts ar lielām problēmām, proti neatzīst viņu reģistrēto partnerību, vai arī liels problēmas, ja, piemēram, ir bērni vai arī adoptēti bērni un ar to saistītās uh, problēmas. Piemēram, arī kādā no dalību valstī neatzīst reģistrēto partnerību. Divas regulas un ļoti skaidri gribu teikt, ka praksē un arī zinātnieki saka, ka viens, viena regula būtu bijusi pietiekama. Pietiekam, arī es to domāju, bet tie ir tikai politiski iemesli, kādēļ šī divas regulas. Tādēļ, ka regula par reģistrētām partnerībām nebijām īsti droši. Vai mēs varēsim to īstenot? Pat labam situācija diezgan labi pārstāv liberāļus un tādēļ gribu īpaši uzsvert to, ka šīs reģistrētās partneru attiecības ir nepieciešams iespēja izvēlēties jurisdikciju, un tagad ziņojumā tas arī ir ietverts un ierakstīts, un ceru, ka Juri komitejā balsojumā mēs saņemsim vairākumu. Nu, pat labi, izskatās tīri labi. Tas savukārt nozīmē, ka dalībvalstīs dažādas apdrošināšanas jautājumi un citi jautājumi tiek risināti un ka tiesas netiek spiestas, nu tajā gadījumā, kad pāršķirās vai dalmantu kad jālemj par šādiem jautājumiem. Proti, ja divi vācieši dzīvo reģistrētā partnerībā, dzīvo Polijā, ja viņi lemj dalīt sviegus un ja vēlas eh, dalīt mantu, tad uh, Vācijā būtu šī procedūra jāveic. Tas ir ļoti žēl, bet nu, dažkārt vienkārši ir tādas lietas, kas um, nav īstenojams politiski un dalībvalsts un kontekstā runājot jāsaka, ka Tās dalībvalstis, kas uh, ir uh, nu, tādas avangardiskas un īpaši avangardā, piemēram, Zviedrija, Skandināvijas valsts, ka uh, viņu izpratnē šis priekšlikums nav pietiekami tālajošs, un no otras puses Polija, Itālija un citas dalībvalstis, kurām šie priekšlikumi ir pārāk tālajoši. Un rast risinājumu un vienošanos, un šeit nepieciešams vienbalsības princips. Nu, redzēsim, Tikko beidzās Kipras prezidentūra. Notika liela konference Kiprā. Tagad ir īrijas prezidentūra. Un šis jautājums noteikti nav pirmais darba kārtībā, bet gan eh, nu, tādā tālākā kārtībā, respektīvi mums vispār jāredz, kā mēs varam strādāt un virzīties uz priekšu. Nu, katrā gadījumā pāris kompromisu risinājam tiks izteikti, lai kristīgie demokrāti šeit parlamentā un arī vēl konservatīvāki varētu atbalstīt, atbalstīt mūsu priekšlikums, lai pēc iespējas plašs vairākums tiktu sasniegts mantiskās regulas pieņemšanas jautājumā. Redzēsim, kādas būs situācija dalību valstīs. Situācija ir atšķirīga no mantošanas regulas Eiropas parlamentam nav tik ļoti striktas pozīcijas, stipras pozīcijas, un līdz ar to brīdis, kad pieņemsim lēmumu, ir ārkārtīgi nozīmīgs, un tas ir atkarīgs arī no tā, cik tālu ir pavirzījušās darbā dalība valsts. Tik tā tas, ko gribēju teikt, bet, protams, esmu gatava atbildēt arī uz jautājumiem, un, diemžēl, man jāsaka, ka nevarēšu palikt visu laiku, un gribu teikt arī sirsnīgu paldies. Uh, nāk, vienam no nākošajiem runātajiem, proti Albinam Dēringa kungam no uh, Eiropas Savienības uh, pamatiesību aģentūras, jo viņš man ļoti palīdzēja, un runāja arī par to, kas ir tīri juridiski iespējams. Paldies! Paldies, Aleksandra! Un tagad uh, uzstāsies divi eksperti, izteiks uh, analīzes. Pirmais būs Burkhards Hess, Maks Planks, Startautiskā Eiropas un Regulatīvo procesālo tiesību institūta Luksemburgā direktors. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi. Liels paldies par priekšlikumu, uh, ierasties šodien pie jums un ielūgumu. Tēma ir uh, mantošanas uh, tiesības, neatrisinātie jautājumi Nu, es nerunāšu par pārkāpējiem šeit, bet pavisam īsi gribu pateikt, kādi ir pamatprincipi šim uh, regulējumam un atbildēt uz jautājumu, jūs to mēģināt, vai šie principi ir tie, kas uh, atrisinās Eiropas pilsoņu tādu ļoti steidzams jautājums. Un otrajā daļā runāšu par dažiem problēmu gadījumiem. Regula ir attiecībā uz pielietojumām tiesībām, lēmumu īstenošanā un arī mantojuma tiesību publisko dokumentu īstenošanu, kā arī starptautiskās mantošanas tiesības. Ja jūs paraugties uz to, par ko mēs runājam, tad redzat, ka tas tāds ļoti apjomīgs jautājums no Eiropas likumdevēja puses, par ko mēs runājam, lai runātu par pārobežu eh, mantošanas tiesībām. Līdz šim nav bijis tāds risinājums, tā ir patiesi tāda mm, pionieru eh, darbu. Viss šis juridiskais jautājums par pielietojumām tiesībām, eh, piekritību, atzīšanu līdz pat apliecībām. Līdz ar to nebija arī nekāda modeļa, pie kā turēties. Līdz ar to es šeit ir patiesi tāds pirmatklājis starptautisko tiesību jomā. Vai tāds inters, e, instruments ir vajadzīgs? Atgādināšu kādu gadījumu uh, pirms trim gadiem. Man zvanīja kāds advokāts, viņš teica, man ir mandāti, viņa ir saņēmusi mantojumu, neliels mantojums, 200 tūkstoši eiro vērtība un nelielu māju Francijā, centrālajā daļā, 60 tūkstoši eiro vērtībā, vai jūs varētu sastādīt uh, atzinumu par Francijas mantošanas tiesībām. Es teicu, jā, varam, bet problēma ko uh, mēs um, atzinām ļoti ātri, bija tā, ka mantojuma atstājies bija vācietis. Francijā uz uh, nekustamo īpašumu tika uh, attiecināts Francijas tiesības, un pēc divām dažādām tiesību sistēmām šis mantojums tika uh, sadalīts. Pirmais jautājums, uh, kā tas uh, tiek regulēts Francijā. Otrakārt, kā tas mantojuma tiesības piekrīt šim ne, grunskabalam, kas ir 60 tūkstoši uh, vērts Francijā, un bez tam, kā tad uh, tiek atzīts šis vārds un tiesas lēmums Francijā, nu praktiski kā cilvēks saņems atstāgu un varēs rīkoties ar savu īpašumu. Uh, advokāta uh, izmaksas bija 10 līdz 15 tūkstoši uh, eiro. Mēs neprasījām visu summu, bet no uh, mantojuma ļoti daudz, kas no summas tiek uh, patērēts un arī ļoti liels uh, vispār viss šis darba apjoms ir un bija ļoti sarežģīti šo atzinumu sastādīt. Man pašam vajadzēja nu vismaz nedēļu strādāt, lai uh, to sastādītu. Kas tagad notiek regulā par mantojušanu? Un šeit ir trīs pamatprincipi, kas konkrētajā gadījumā uh, mantotājam būtu ļoti palīdzējuši. Pirmkais, pirmais pamatprincips - vienāda nozīme piekritībai un pielietojumām tiesībām. Tā bija vācu mantojuma tiesa Un nākotnē šādu gadījumu varētu uh, atrisināt pēc vācu tiesībām, nevis uh, Francijas tiesības par Francijā esošu nekustamā īpašumu. Un otrs pamatprincips - vienotība mantojumā. Tas tiek saglabāts regulā. Un trešais, arī progresīvais solis, ir sekojoši. Ir uh, Eiropas mantojuma apliecība un vācu uh, uh, mantinieks ar šo apliecību var doties Francijā un izmantot savu mantojumu. Respektīvi 10 līdz 15 tūkstoši eiro eh, izmaksas uh, tiek uh, ietaupīts. Nu tas taču nav slikti. Bet eh, neskatoties uz visu, kā katrā regulā, kā katra jauna instrumenta gadījumā, tad, kad ir jauna un neatrisināta jautājuma, tad ir tādi punkti, par kuru varētu diskutēt un kurus izvērtējot, nu, varētu vēlreiz paraudzīties, kāda ir situācija. Un ir daži tādi punkti. Pirmais punkts ir regula balstās uz pielietojumā tiesību un uh, piekritības uh, vienlīdzīgu izskatīšanu. Piekritība tā ir uh, tiesa, kur uh, mantojuma atstājējs ir uzturējies. Kur tas ir? Tas ir ļoti sarežģīts koncepts. Un tas uh, tādu personu gadījumā, kas daudz uzturs uh, dažādās valstīs, nu, piemēram, Max Planck, direktors dzīvo Luksemburg, uh, strādā Vācijā, dzīvo Luksemburgā, ir dažādi strīdi, un vai ir kas labāks? Tiešām alternatīva labāka koncepta, godīgi sakot, nav. Un bez tam es uh, esmu tiešām norūpējies, vai šis koncepts par mm, parasto uzturēšanos uh, nav tāds, ko varētu apstrīdēt. It īpaši tad, kad ir atbildības vai piekritības jautājumi. Ja mantinieki, un tas tā ir bieži, nav uh, vienojušies par um, piekritību tiesai. Alternatīva tam regulā ir noteikts, un tas ir progress, ka mm, dažādās puses var noslēgt vienošanos par to, kura tiesa izskata jautājumu, un uh, noteikta, kuras tiesības uh, ir spēkā un mantojuma atstāja, es varu teikt, ka es varu uh, izmantot uh, manas dzimtenes uh, mantojuma tiesības. Un mantinieki tad var uh, kopā vienoties, lai mantojums, nu varbūt ne Spānijā, kur uh, mm, cilvēks, kas nomirs, ir dzīvojis vai nomirs, bet gan Somijā, jo visi mantinieki ir Somijā un dzīvo Somijā. Nu, tas tāds labs princips, bet problēma ir tāda, ka mantojumā atstājies. Nevar teikt, domāju, ka Somijas tiesai viss, viss jautājumi jākārto. Tas gan būtu bijis labs risinājums. Un uh, otrādi, ja Soma uh, tiesību sistēma nav izvēlēta, bet visi mantinieki ir Somijā, tad viņi no viņa puses nevar teikt, mēs vēlamies palikt Somijā. Iespējams, ir sekojošais trešais punkts, ka uh, mantojuma jautājumu izskatošanas tiesa saka, varbūt, ka Somu tiesa ir labāk piemērot, lai šeit pieņemtu lēmumu. Daži kolēģi e, saka, nē, tas ir forma non convenience, kaut kas pavisam jauns. Nē, tik jauna šī ideja nav. Kā šādā jautājumā var lemt uh, mantojuma tiesas. Un šeit gribētu gan vienu uh, uh, vēlēties, ko komisija uh, paredzēja, ka tiesas, piemēram, Spānijas un Somijas, tiesas regulā var atrast noteikums, kā viņām jākomunicē vienai ar otru, jo tas nav pats par sevi saprotams, jo dažās dalībvalstīs uh, tas darbojas labi, bet citās valstīs, nu, situācija nemaz nerinā, ne, nerisinās. Un ja jūs paskatieties uz komisijas uh, weblapu, tad tieši komunikācija starp tiesām ir ļoti būtisks elements tieslietu sadarbībai Eiropā Un šeit es labprāt arī būtu gribējis ko vairāk redzēt regulā, bet ceru, ka tiesas pašas ir gatavas šo tiešo dialogu caur Eiropas tiesu satīklojumu turpināt attīstīt un īstenot. Un vēl, vēl neesmu īsti pārliecināts par sekojošo. Un es domāju, ka šis punkts arī ir saistīts ar to, ko dzirdējām šodien priekšpusdienā lēma pieņemšana un citi. Briseles viens regula par to tiek runāts. Nu, principā, tie ir noteikumi, kas ir spēkā, kas ir uzlaboti, bet jautājums ir, vai tie ir pareizie noteikumi? Un atbildi var būt tikai tāda. Mantojuma tiesībās, mantošanas tiesībās, nevis tā kā Brisels viens regulā ir šis tipiskais process starp divām personēm un ir pilnīgi skaidrs, kas ir prasītājs, kas ir atbildētājs, bet gan ir daudz iesaistītie un šīs vairākās puses un šī situācija ir atšķirīga no tās, kas ir Briselē viens situācijas. Un tādēļ šeit ir jautājums par uh, spriedumu atzīšanu un tiesa piekritība dažkārt nemaz nav optimāla šajā jomā. Es labāk būtu varējis iedomāties to, ka, piemēram, atzīšanas noteikumi, piemēram, bankrota gadījumos tikt izmantots. Tie, šie ir ļoti tipiski daudz uh, pušu noteikumu, un šeit 28. pants uh, bankrotiesībās ir tuvāks, manuprāt, nekā Brisele viens regulējums. Un tas nozīmē, cik sarežģīta ir kodifikācija Eiropas a, civilās a, procedūrālās tiesībās, jo instrumenti dažkārt ir ārkārtīgi atšķirīgi. Un tādēļ noteikti ir ļoti sarežģīti nu, atrast kaut ko tādu kā tādu vienu kopēju daļu. Un vēl divi punkti. Regulā ir vēl viena daļa. Un tā tūlīt runāšu par tehnisko daļu, par atzīšanu. Proti par pieņēmumu, par nacionālo mantošanas apliecībām, cik tālu nacionālās mantošanas apliecības var būt spēkā citās valstīs. Kāda ir šī ietekme? tiek runāts par acceptance, vācu tulkojumā uh, tiek runāts par uh, pierādījumu spēku. Un jautājums, kas tad tas tāds vispār ir? Un šodien jāsaka, ka tas ir nenoskaidrots jēdziens, un līdz ar to mums ir jāpagaida, kamēr spriedumi dos mums kādas norādes, bet nu cik tad tāda būs? Tā tad uh, apliecību atzīšana ir viena no sarežģītākajām lietām, par kurām diskutējam koliziju tiesībās. Un es nedomāju, ka regula, kas tagad norāda uz uh, problēmām, ir īstā vieta, kur atrisināt problēmas. Eiropas mantojuma apliecība noteikti ir ļoti laba iespēja. Pilnībā piekrītu Lehnera kungam tai jābūt vienkārši formulētai, lai tā būtu izmantojama, bet, nu, diemžēl tā ir tikai tāda brīvprātīga iespēja, un tā kā tas tā ir, tad neesmu droši, ka praksē tā tiešām tiks pieņemta. Bet to var panākt tad, ja nākošo gadu laikā līdz uh, regulas stāšanās spēkā brīdim, tie ir divi gadi, ka visas puses ir iesaistītas un ir gatavas šos jaunos priekšlikums un noteikums izmantot. Un noteikti jāpievērš uzmanība notāriem, kas no paša sākuma ir bijuši iesaistīti. Bet jūs jau redzat, esmu dažus trūkums un problēmas pieminējis, bet nu, mans pamat atzinums, ka daudzas problēmas, par kurām neesmu runājis, starptautiskās privātiesības, un es konstatēšu, ka šobrīd Jāsaka, no 2015. gada pilsoņu situācija Eiropā mantošanas jautājumos, kas ir pārrobežu kontekstā skatām, būtiski uzlabosies. Paldies! Eh, merci beaucoup, profesor. Paldies, paldies, profesor Hesekungs. Un tagad par reģistrētām partnerattiecībām un izpildu laulāto mantisko attiecību lietās. Atvainojiet, došu uh, vārdu Dēringam. E, es pamatiesību aģentūru viņš pārstāv. Atvainojiet. Ladies and gentlemen. Lielas paldies, nav nekādu problēmu. Uh, Dāmas un kungi, man ir liels gods iepazīstināt jūs ar atzinumu, ko ir izdevusi Eiropas Savienības pamatiesība aģentūra par šiem diviem dokumentiem. Sākumā teikšu, ka mēs neiedziļināsimies varbūt interesantākajos šo divu dokumentu aspektos, bet galvenokārt skatīsim tos no pamatiesību viedokļa, jo tieši tāds bija arī mūsu uzdevums. Pagājušajā gada aprīlī Eiropas parlaments pa pamatiesība aģentūrai lūdza sniegt atzinumu attiecībā uz regulas priekšlikumu mm, par mm, laulāto mantisko attiecību mantiskajām sekām. Mēs pētījām mm, jautājumus, kuru norādīja arī Teinas kundze. Uh, par to, ka laulātie var izvēlēties piemērojumās tiesības saskaļā ar 16. līdz 18. pāntu priekšlikumā par regulu. Savukārt eh, priekšlikums par reģistrētām partnerībām nepieļauj šādiem reģistrētiem partneriem izvēlēties piemērojumās tiesības. Uh, Vēlētos vērst jūs uzmanību arī uz 15. pāntu, kur ir runa par valsti, kurā partnerība tika reģistrēta, un šīs valsts likumi arī tiek izmantoti kā piemērojamie likumi. Mēs eh, uzsvaru liekam uz šo faktu, ka regulas projekts par eh, reģistrētajām partnerībām ne, neparedz šādu izvēli attiecībā uz eh, piemēroto, piemērojamo tiesību, mm, uz piemērojamām tiesībām. Uh, Mēs izvērtējām šīs atšķirības abos regulu projektos, pētījām Eiropas pamatiesību hartas 20. Eh, pāntu un arī nediskriminācijas principu piemērošanu saskaņā ar 21. pāntu pamatiesību hartā. Pirmais posms šajā analīzē ir izvērtēt to, cik eh, nozīmīga ir atšķirība starp eh, diviem a, regulu projektiem. A, Šajā sakarībā vajadzētu atzīt, ka priekšums attiecībās mm, laulāto mantiskajām attiecībām ļauj laulātajām izvēlēties, piemēram, mās tiesības, un tādējādi tas atvieglo e, īpašumu pārvaldīšanu. Šī iespēja izvēlēties uzturēšanās valsts tiesības ļauj laulātajiem pārvaldīt savu īpašumu saskaņā ar viņu ikdienas dzīvi, līdz ar to tas ļauj viņiem pilnībā izmantot uh, Eh, pārvietošanās brīvību, par ko šodien ir runa. Bet, ja eh, šī eh, tiesiskā režīma izvēle ir tik svarīga laulātajiem, tad kāpēc šādas tiesības nevar nodrošināt arī reģistrētajām partnerībām? Pamatiesība aģentūra arī atklāja, ka šī atšķirīga attieksme, kāda tiek ieteikta, īstenībā vairāk ietekmētu vienzimuma uh, reģistrētās partnerības nekā uh, divu dzimumu partnerības. Uh, Nu, ir vairākas valstis, kur šādas reģistrētas partnerības ir pieejamas tikai viena dzimuma pāriem, ja tie vēlas oficiāli noformēt savas attiecības. Tādējādi šīs, šī atšķirīgā attieksme ir patiešām ļoti atšķirīga, un tas var novest pie uh, dažu grupu personu diskriminācijas. Tieši tāpēc izšķirošais jautājums ir šāds, vai šādas atšķirības var attaisnot. Šajā sakarībā uh, priekšlikums piedāvā trīs argumentus. Pirmkārtām tiek uzsvērts, ka šīs atšķirības, un es šeit uzsveru atšķirības starp šo dalību valstu tiesībām, kur uh, ir pieļautas uh, reģistrētas partnerības. Šķiet, ka uh, šeit var argumentēt par atšķirīgu attieksmi, tāpēc, ka pastāv tāda kā vispārēja koncepcija par laulībām Eiropas Savienībā, taču uh, reģistrēta partnerība var tikt traktēta ļoti dažādi, balstoties uz dažādiem principiem valstīs. Tāpēc ir jāņem vērā šīs valsts piemērotās tiesības, tādējādi pieļaujot lielāku elastīgumu attiecībā uz laulībām. Taču ir jāatcerās, ka šo regulu projekti neatiecas uz juridiskiem nosacījumiem, kas rada laulības vai reģistrētas partnības. Šeit ir runa tikai par mantiskām attiecībām, kas izriet no šiem diviem institūtiem. Ja ir runa par mantiskajām īpašumtiesībām, tad arī šeit dalībvalstu materiālās tiesības ļoti atšķiras. Galvenokārt ir runa par laulāto kopīpašumu, taču ir arī tādi, eh, tādas tiesības, kas mm, balstās uz mantas šķirtību. Tieši tāpēc šis priekšlikums sasaistās ar lielām grūtībām. Ir jāatcerās par lielām atšķirībām starp piemērojumām normām materiālajās tiesībās. Tāpat arī ir jāpieņem kopēja tiesība akti par uh, laulāto kopību laulāto īpašumu. Ir jāatzīst, ka tas pats attiektos arī uz, attiektos arī uz reģistrētām partnerībām. Tieši šīs atšķirības starp uh, dalību valstīm, kurās ir pieļautas eh, reģistrētas partnerattiecības, rada vislielākās problēmas. Tieši tāpēc ir vajadzīgi saskaņotāki juridiskie instrumenti, un tieši tāpēc arī parādās jautājums par iespējām izvēlēties piemērojumās tiesības. Otrkārt tiek argumentēts, ka reģistrēto partnerību um, matiskās sekas saskaņā ar um, ir jā, jānodrošina saskaņā ar konkrētās valsts, kas reģistrē šīs attiecības eh, tiesībām. Tāpat arī ir jāatcerās, ka partneri nevar izvēlēties citu valstu tiesības, kā tikai šīs eh, valsts, kurā ir reģistrētas partnerattiecības tiesības. Ir jāatcerās, ka Eiropas Savienības likumdevējs ir mazliet citā situācijā nekā nacionālajie likumdevēji. Likumdevēju un um, nacionālās īpašumtiesības cenšas izvairīties no uh, tiesību sadursmēm un uh, cenšas nodrošināt, lai uh, starptautiskās tiesības tiktu ievērotas. Eiropas Savienības tiesības cenšas uh, apmierināt Eiropas integrācijas prasības, piemēram, nodrošināt pārvietošanās brīvību un citas uh, pilsoņu pamatiesības. Ir pietiekami daudz pierādījumu, lai vērstos pret uh, šo uh, iespēju nepieļaut uh, reģistrētajām partnerībām izvēlīties citu valstu tiesības, kā piemērāmās tiesības. Austrijā tiek piedāvāta šāda iespēja. Tieši tāpēc arī uh, šķiet, ka mm, vajadzētu pieļaut, lai dalībvalstis ļautu reģistrētajām, reģistrētiem partneriem izvēlēties eh, piemērojamās tiesības. Uh, Tāpat arī ir jāatzīst, ka ne visas dalībvalstis atzīst šādas reģistrētas partnerības, un tieši tāpēc e, šis tiesību izvēles princips nevarētu būt tāds pats e, laulātajiem un e, pāriem, kas ir reģistrējuši partnerattiecības. Visām dalībvalstīm ir likumi par laulībām, bet šādu likumu nav visās valstīs par reģistrētām partnerībām. Tieši tāpēc eh, reģistrētās partnerībās, piemēram, tiesību izvēle eh, ir ierobežota. Šīs tiesības eh, var nākt tikai no tām valstīm, kurās pieļauj reģistrētas partnerības. Jebkurā gadījumā pat šādu ierobežotu izvēli nedrīkstētu atteikt. Ir jāatcerās arī par režīmiem, kas ir saistīti ar reģistrētām partnerībām. Uh, īstenībā tas nav pozitīvs arguments, kāpēc mēs varētu atņemt reģistrētām partnerībām izvēlēties eh, piemērojamās tiesības, kas tiem ir eh, pieejamas. Tieši tāpēc pamatiesība aģentūras atziņumā ir secināts, ka eh, atteikums izvēlēties piemērojamās tiesības reģistrētām partnerībām būtu pamatoti jāargumentē, un pašreizējā priekšlikumā šādu argumentu nav. Līdz ar to uh, šādas tiesību izvēles atteikums varētu ierobežot vienlīdzības principu, kas ir paredzēts pamatiesību hartas 20. pāntā. Ja, kas attiecas uz 21. pāntu, te ir runa par tādu attieksmi, kas dot priekšroku laulībām, savukārt slikti ietekmē uh, par reģistrētu partner, partnerattiecību uh, izvēli. Ņemot vērā, ka daudzās dalību valstīs reģistrētu partnerību institūts ir vienīgā izvēle vienzimuma pāriem, tad šāda atšķirīga attieksme varētu nozīmēt arī netiešu diskrimināciju balstoties uz seksuālo orientāciju. Lielas paldies! Merci, monsieur Dering. Uh... Paldies! Tagad sāksim diskusijas. Vai ir kādi jautājumi? Vai vēlties ko piebilst tam, kas tika teikts? Varbūt, ka īsti arī iepazīstiniet eh, ar sevi. Un eh, pēc iespējas ātri lūkšu jūs uzstāties. peut dépendre aussi qu'un des experts, quelque chose. Oui. Vous, avez, vous pouvez, euh, voulez réagir euh, là on... Vai jūs arī gribētu ko teikt? Uh, Lehner kungs, lūdzu. Es gribētu teikt sagojušo paldies ekspertiem un par pozitīvo vērtējumu. Tiešām ir tā, ka arī man personīgi, tāpat kā visiem citiem, atbildības uh, risinājums ir bijis tas sarežģītākais jautājums. Jo vienmēr lai arī kam mēs pievērsāmies, tad jautājums bija strīdīgs. Es gribēju piedāvāt atdalīt strīdīgos un nestrīdīgos, un kas tad ir strīdīgs, tas Eiropā arī nav definēts viennozīmīgi. Un tad man tomēr jāuzdod jautājums. Manā skatījumā atbildības risinājumi ir tādi izslēdzoši. Soms Spānijā. Proti, uh, uh, tikai tad Somijā uh, lieta tiks skatīta, ja viņi būs uh, izvēlējušies šīs tiesības. Un Vācijā daudz uh, pensionāri dzīvo Mallorkā. Un uh, arī tādēļ, ka Vācijā tik sarežģītas mantošanas tiesības un Vācijas pensionārs Mallorkā, ja viņš tur uzturas un viņš nav izvēlējies uh, um, mantojuma tiesību izskatīšanas vietu, tad mantotāji uh, risinās mantošanas tiesības pēc Maljorkā spēkā esošajiem noteikumiem. Ne Spānijas, bet Maljorkas. Un tad arī nacionālajā slā, uh, mantojuma apliecības, man liekas, ka nu, tas tā nav, ka 59. pants un uh, vispār uh, apliecību atzīšana uh, var pielietot tādējādi, ka pār robežu var tikt transportēta apliecības atzīšana. Tā nav formālā pierādījuma atzīšana. Es domāju, ka tas ir pilnīgi izslēgts. Nu, es nedomāju, ka tas netiek pielietots. Nu, Šveicē, piemēram, gluži vienkārši atzīst Vācijas mantojuma apliecību bankas un iestādes un cits, bet nu, tā ir viņa privāta lieta. Uh, Tādēļ mans jautājums, vai jūs redzat atbildības risinājumu attiecībā uz mantojumu apliecību arī šādā gaismā? Kas tad ir atbildīgs par šo uh, mantojumu apliecību? Vai tas, ir, vai tas ir strīdīgs jautājums, ja tas ir tiesas piekritības jautājums? par atbildību, vai tas ir viens un tas pats. Un cik liels ir risks, ka ir dažādas uh, mantošanas apliecības vai arī pat arī uh, lēmumu šādās lietās? Jā, vielen dank für diese. Attendez, Aleksandra. Eh. Arī Aleksandra. Un tad jūs varēsiet atbildēt kopā. Hmm? Es neesmu referenta, bet arī gribīs, ko teikt. Gribu norādīt tikai uz to, ka Eiropas mantojumā plēcība ar to bija liels problēmas parlamentā. Daudzas dalību valstis tādu nemaz nepazīst, un līdz ar to bija sarežģīti deputātiem no tādām dalību valstīm, kurās kopumā tā nav. Vācijā nav nekāda problēma ar, lau, ar mantošanas apliecību. Bija grūti paskaidrot, kas tas tāds ir. Vai, teiksim, tas ir saistīts ar pierādījumu spēku. Viņi tiešām nesaprat, kāda ir šo dokumentu iedarbība, un tas atspogļos arī tekstos. Testaments var vēl pēc 20 gadiem uh, tikt atrasts un tad eh, arī eh, jāmaina šī apliecība. Mm, es pati saskāros ar gadījumu, kad pēc 25 gadiem mm, bija viss jāpārskat un jauns eh, apliecības jāiz, jāizraksta. Bet nu, tas ir arī sarežģīti, ja dalībvalstīs nav tāda dokumenta, tad ir sarežģīti ar to runāt. Un šīs problēmas ir saistīts arī vēl ar to, ka nu, mm, ir neskaidrības vienkārši cilvēkiem, kas ar to strādā, un vēl atbildība kādu piekrīt tiesām. Es domāju, tieši ģimenes un arī mantošanas tiesības, kā arī materiālās tiesības, es domāju, ka tie ir ļoti sarežģīti jautājumi. Tas ir sarežģītāk nekā, piemēram, pirkuma pārdošanas līgums. Nu, mums tiešām vajadzētu mēģināt, lai uh, tiesas, nu, pēc iespējas pielietot iekšzemē, nu, respektīvi zemē spēkā esošās tiesības, un tieši tā mēs mēģinājām, jo neskatoties uz visām web vai tiešsaistes lapām un, un, un saiknēm ir ļoti sarežģīti. Nu, tiesnesiem, tiesnešiem mazās dalībvalstīm ir, valstīs ir grūtīgi. Nu, Vācijā, teiksim, ir arī pat tādas instances, kur tiesneši tikai ar šiem jautājumiem nodarbojas. Bet mazās dalībvalstīs ir sarežģīti, ja Portugāļa, Ungāra vai citas mantošanas tiesības pēkšņi ir jāpielieto. Uh, Un um, nepietiek tikai piezvanīt kaut kur un jā, informēt sevi. Nu, tas tiešām bija šis, uh, šī vēlme informēt uh, mūsu tiesnešus un arī, piemēram, likumīgais izlīdzinājums, proti Vācijā spēkā esošais pensiju tiesības izlīdzinājuma process ir saistīts, un mēs mēģinam to mm, izsvērt izslēgt no skatīšanas, jo principā nu nevar būt tāda situācija, ka citā dalība valstī kādam ir šis jautājums e, jāskat citām valstī, jo uh, austrieši pat mums ir teikuši, būtībā mēs saprotam vācu valodu un runājam vāciski, bet nu tieši šo juridisko jautājumu paturiet sev, jo tajā lēma pieņemšana ir ārkārtīgi sarežģīta. Atbildi lūdzu ātri, un tad būs nākošā runātāja. Nu, pavisam īsi un skaidri. Es zinu, cik tas ir sarežģīti. Dažādās nacionālās sistēmas, vai nu mantiskajās tiesībās, vai mantošanas tiesībās sasaistīt pie viena. Uh, uh, principu. Bet tajā pašā laikā Eiropas mantošanas tiesības ir piemērs tam, kā likumdevējs var mainīt un arī uh, transponēt likumdošanas aktus uh, šajā jomā dalībvalstīs. Es tikai gribētu, lai pārobežu kontekstā nacionālajiem mantošanas apliecību gadījumu tiktu uh, skatīt kā izņēmums tātad Eiropas mantošanas tiesības un uh, mantošanas apliecība, Eiropas mantošanas apliecība, man liekas, ka tas būs, varētu būt sarežģīts. Un tad tas varētu negatīvi ietekmēt situācijas attīstību. Man bu, nav tādu lielu brāžu par to, ka, nu, atbildība būtu tāda ļoti sarežģīta. Uh, atbildīgā tiesa vai arī uh, dokumentu izsniegšana. Tā jau nemaz nevajadzētu būt, jo ideja ir tāda, ka viena tiesa nodarbojas ar visu jautājumu kompleksu. Un tieši to vajadzētu pielietot. Un es pats, lai arī es esmu pieminējis kolīzijas tiesības, mana pieredze kā ekspertam par ārzemju tiesībām ļauj man spriest un secināt, ka. Nu, daudzi kolēģi neatbalstīs to, bet daži ļoti sarežģīti, daži ļoti sarežģīti jautājumi netiek uh, gluži vienkārši uzdot, lai tiesnesis varētu pielietot viņam zināmās tiesības un ātrāk arī lemt. Jo kolīzija uh, tiesībās dažkārt ir starptautisko jautājumu risināšanā ļoti būtiski jautājumi. Un ja mēs gribam citu sistēmu, tad atbildīgā tiesa un pielietojumās uh, tiesības un to kopums nosaka to, ka visi atbildības uh, momenti ir jāizskatās, vai tiešām mēs varam adekvāts. Uh, secinājums izdarīt, un tas ir ļoti liels un sarežģīts jautājums. Mantošanas tiesībās tas izdodas, mantiskajās uh, tiesībās var būt, bet tur neesmu īstais eksperts. Si, madame, voulez réagir? Jā, kundz, lūdzu, jūs vēlaties uh, reaģēt, lūdzu, pavisam īsi. Mēģināšu. Paldies, priekšsēd. Es neesmu juridiskās komitejas deputāte, bet ņemot vērā manu eh, lomu kā LGBT intergrupas līdz priekšsēdi parlamentā. Esmu ļoti interesēta šajā debatē. Paldies saviem kolēģiem par ierosinājumiem. Arī no pamatiesība aģentūras kolēģi, kuri skaidri pasacīja, ka no pamatiesību viedokļa izvēles iespējas liekšana ir pretrunā ar vienlīdzības principu uh, eh, 27. Eh, pants hartā. Uh, un jautājums no manas puses. Mēs saņem daudz e-pasta, arī varbūt citi deputāti kolēģi, kuros ir sacīts, apgalvots, ka ES tagad par šo eh, personu brīvās pārvietošanās principa eh, ar šo eh, palīdzību, ar šo instrumentu grib izsist cauri visā Eiropā vienzimuma laulības. Un tad es saku, nu labi, lesbiešu un uh, geju um, labāk redzamību palīdz arī um, viņu problēmu mm, labāk apzināties plašāk, bet jautājums būtu tāds, kādi juridiski argumenti jū, bez jūs minētiem jums būtu vēl pievedami, lai eh, pasacītu, ka šis princips eh, pār personu brīvo pārvietošanos, ko kā visas valsts ir atzinušas, ka tas ir tāpat jāpiemēro arī attiecībā uz lesbietēm un gejiem, neskatoties uz to, vai e, viņi e, sastāv laulībā vai e, e, reģistrētās partneru attiecībās. Lūk, e, mans jautājums un lūgums e, palīdzēt, tā sakot, argumentus e, m, man dot. Paldies, Dirings. Uh, Eh, protams, piemērumās jurisdikcijas izvēle, protams, ir eh, ierobežota. Tā tiec tikai uz eh, jurisdikcijām, kas, kurās ir reģistrētās partnerattiecības, kā tādas eksistē, tad es neredzu, tātad, ka dalībvalsts varētu piespiest, ka, piemērot, jurisdikcija, kuras šeit vai ir likumu, kas šeit nav vispār e, kā e, institūts, e, tiesību institūts nepastāv šajā likumdošanā. Tā tad, es domāju, mums ir jāsaprot, ka tikai tādas, attiecībā uz tādiem likumiem to var attiecināt, kas eksistē. Eksistē kā tiesību institūts attiecīgajās dalībvalstīs un ir likumdevēji tādi pieņemti. Un tomēr runājot par jautājumu, vai eh, pāris, kas dzīvo dalībvalstī, vai tam būtu jābūt tiesībām izvēlēties uh, dalībvalsts, kurā tie vēlas kopīgi dzīvot. Uh, uh, tad es īsti neredzu, kā tas varētu uh, ierobežot citu dalībvalstu tiesības e, tikai tādēļ, ka tajās šāds e, juridiskais institūts nepastāv. Paldies, ja vairs neviens negrib iestāti, e, uzstāties par šo jautājumu, tad pievērsīsimies nākošajam jautājumam. Jā, lūdzu, jūs. Ā, īsi iepazīstiniet ar sevi. Oui, merci beaucoup. Euh, paldies, paldies par iespēju piedalīties šajā konferencē, kas ir ļoti interesanti. interesanti. Es esmu Eiropas pilsone un gribu pastāstīt par piemēru, kas ilustrē tieši šo izskatāmo jautājumu. lieta ir par bērnu atzīšanu. Tas ir vācietis un tēvs dzīvo citā valstī, nu, piemēram, Bēļģijā. Šajā gadījumā ir uh, Vācijas tiesas lēmums, kas saka, jā, tēvs un uh, tēvam jāmaksā tādas, uh, tādas summas. Lēmums tiek uh, sūtīts uz Bēļģiju un kamēr laiks, kamēr tas Bēļģijā tiek uh, atzīts un tik ilgi, cik ir nepieciešams, lai uh, maksājums tiktu organizēts un um, tas tiktu saņemts, tad paliek divi gadi. Mans jautājums ir tāds, vai tas nav normāli, ka bērna tēvs, kam ir uh, jāmaksā alga uh, jebkurā valstī, Eiropas valstī, un ka procedūra varētu būt, nu, varbūt uh, ātrāk, lai uh, iespēja būtu tāda, ka nu, šāds maksājums būtu pēc iespējas ātri veikts. Jā, un eh, šajā gadījumā stājas spēkā uh, regula par uh, eh, alimentu maksājumiem. Tas nosaka to, ka katrā valstī ir nepieciešams ie, uh, izveidot tādu institūciju, kas palīdz bērnu mātei šādas savas likumīgas prasības īstenot. Vācijā šāda iestāde ir uh, sen jau izveidota. Um, Nesmu vēl sūdzības dzirdējusi, ka tā nestrādāt, jo mēs apzināmies, uh, ka, kā vecāki vai, teiksim, vecāks viens, pie kura uh, dzīvo bērns, un tad viņam būtu jāņem advokāts, lai savas pamatotās prasības pārābežu kontekstā īstenot. Tā tā nav. Tātad eh, šīs katras valsts institūcijai būtu uzdevums rast ātru risinājumu starp divu valstu eh, ierēģiem, nu, ka tas ir divus gadus ilgs process, to pirmo reizi dzird. Jo, nu, teiksim, maksājuma eh, noteikumu un regula tika pieņemti iepriekšējā sasaukumā. Es pat esmu sākusi strādāt tikai šajā sasaukumā, un to arī gribu teikt, ka mm, uh, regulas par uh, um, alimentu maksājumiem un arī laulību šķiršanu. Tie skar arī mantošanas tiesības un tas skar arī ārzemēs pieņemtu tiesas spriedumu atzīšanu un izpildi konkrētajā gadījumā, nu, iespējams ir, ka ir vēl kādi trūkumi, jo, nu, būtībā visas regulas ir tiešām gluži jaunas un vēl varbūt nav īsti stājušās spēkā. Bet, nu, katrā gadījumā, lai arī ir tādas regulas, tad dažas valstis uh, nav tās pietiekam ātri īstenojušas. Uh, diemžēl uh, šāda situācija dažkārt ir. Paldies, paldies par šiem precizējumiem. Un tagad uh, turpināsim ar nākošo tematu. Tas ir arī ļoti tāds um, delikāts jautājums. Dod vārdu Lorāns Brunē kundzei. Mēs runāsim par salīdzinošiem pētījumiem, par noteikumiem, kas reglamentē surrogācijas dalībvalstīs. Lūdzu, jums vārds. Vous appuyez sur euh, un petit... Voilà. Bon, Donc, euh, je vais vous présenter euh, le rapport. Euh, es stāstīšu jums par uh, pagaidu pētījumu, vidustermiņu pētījums. Uh, tas ir pēc uh, parlamenta iniciatīvas izstrādājis likumdošanas uh, salīdzinājums uh, surrogācijas režīmam. Nu, mēs esam 18 cilvēki, sociologi, juristi, kas uh, kopā strādā. Uh, strādājam Londonas ekonomikas augstskolā. Un esam izskatījuši likumdošanu un jurisdikciju visās Eiropas valstīs, kas liekas tas nozīmīgākais, un bez tām, kā arī uh, pastāstīšu, nu, ļoti daudz jautājumu ir. Ir uh, eh, problēmas visi, jūs lasat avīzes uh, Eiropas valstīs un ne tikai. Uh, ir uh, uh, problēmas ar surgācijas režīmu. Tas tiešām ir starptautisks jautājums, un um, sterili pāri pieņem lēmumu uh, doties uz uh, kādam citām valstīm, ja tajā valstī tas ir uh, aizliegts vai slikti organizēts. Bērnu, ko um, sieviete nevar iznēsāt. Mums nav pieejami skaidri, Tas ir mūsu pētījuma pirmais uh, etaps. Nu, nav kvantitatīvu datu. Tas, kas literatūrā ir publicēts, uh, tas tiek runāts, ka ar 500-600 bērnu tādi surgāt bērni dzimuši ASV un uh, uh, Indijā. Uh, Ukrainā pieaug šis skaitlis bet, manuprāt, šie skaitļi nav pilnīgi un dal, daļai arī neprecīzi. Kādēļ ir tik daudz problēmu? Nu, pirmās problēmas ir ar surgātu režīmu, ir tas, ka nav precīzu datu, jo tikko kā tāds strels pāris pārbrauc uh, otru pusi robežai, ir tāds, ka nav. Uh, iespēju kvantitīvi apkopot datus katrā valstī, jo vai nu vecāki e, neprasa dzimšanas apliecības e, nacionālajās e, eh, civilaktiestēdās un ir tādā juridiskajā pelēkajā zonā un katru dienu viņu izmanto ārzemēs izdotas dokumentus un viņiem nav tajā valstī, kurā viņi dzīvo ar bērnu, tādas šīs valsts izdod simšanas dokumentu, kas nozīmē, ka nu, tā zināma problēmas daļa ir neredzēma. Un otra daļa, kas arī nav īsti apkopota, ir tāda, ka konsulāti un citas iestādes, nu, ar tādu zinām iecietību un toleranci skatās dažkārt uz tādām problēmām, viņi reģistrē dzimšanas faktu. Uh, kas ir bijis ārzemēs, kas ir radies surgāta režīmā. Tā it kā, ja vecāki šī sterilā māte, kas vēlas bērnu, būtu dzemdējusi to. Tas tā ir Spānijā. Un šāds tāds saņemam no mūsu Spānijas korespondentiem. Šāda augsta tolerance Spānijas um, iestādās bija jo, ļoti vienkārši tika reģistrēti šie bērni Spānijas uh, reģistros ārzemēs, uh, kas ieņemts urgāt uh, ceļā. Mēs uh, redzam, nu, piemēram, arī ļoti daudz uh, Kalifornijā šādu reģistrētu Spānijas uh, pilsoņu. Un ir arī tādi tieši kontakti, proti. Uh, nu, nav īsti tādas informācijas, kā šis bērns ir dzimis vai sieviete tiešām ir viņa dzemdējis vai nē. Un šī praksa ir pātrinājusies, un kā iepriekšējais runātājs teica, jau kopš valsts ir uh, uh, legalizējušas vienzimumu partnerības vai partnerības vai laulību formā, tad pēc šīs um, reģistrēšanas daudz viendzimam pāri ir autorizēti viņiem var būt šādi bērnu surgāta režīmā radušies. Atsaukšos uz Spāniju, piemēram, vienzimuma pāri, kas Kalifornijā vai kur citur tiek pie bērnu, un tad neredzētu, ne zināt, kāds zina par to, kā tie bērni ir pie viņiem nonākuši. Tā tad vienzimuma pāri un surgāt režīms liek mainīties jurisdikcijai šajā eh, jomā. DPA un Francijas ziņa aģentūras stāsta, ka Indija ir pieņēmusi lēmumu pirmo reizi pieņemt noteikums. Es nezinu, vai tā būs direktīva vai kāds cits likums, kas aizliedz surgāt režīmu, ko izmantotu vienzimam pāri. Tās ir problēmas, kas eh, izriet no viencimam pāru atzīšanas, respektīvi vēlms, eh, lai viņiem būtu vērni. Pētījums eh, ir vērtējis sociālās, so, tāds datus, ko sniedz vairākas klīnikas Eiropā, kuras strādā ar surgāt jautājumiem Grieķijā, Bēģijā, apvienotajā karalistē un Nīderlandē. Un jāsaka, ka šie pirmie pētījumi socioloģiskie, tajos bija kvantitatīva un kāda cita daļa, kas drīzāk saskars ar sociāliem jautājumiem. Un daudz mēs esam dzirdējuši par to. Tas bieži skar Um, tās sievietes tiesības, kas iznāsā bērni, ir ļoti nozīmīga ir uh, tā daļa par uh, medicīnas pakalpojumiem uh, sievietē, kas iznāsā bērnu un bērnam, un arī finanšu risinājumu, jo pirmais pētījums parāda, ka maksas ir ārkārtīgi dažādas. 1700 eiro Nīderlandē un līdz 50 tūkstošiem eiro um, kādā no Grieķijas klīnikām, par ko tika runāts. Uh, Nu, tāda ir situācija, kur mēs esam. Grūti ir san, apkopot datus, lai tie būtu arī ticami un uzticami. Mēs izvēlējāmies strādāt uh, un apkopot situāciju tajās valstīs, kurās ir daudz datu Eiropā. Un noslēgumā mēs uh, prezentējam uh, tabulu ar situāciju, kāda ir visās valstīs. Un tad, nu, daudz tuvāk skatām dažas valsts, jo tajās ir vai nu no likumdošanas uh, procedūras, vai arī kāda tiesas lēmuma attiecībā uz surrogātu režīmu. Skatām arī citus uh, jautājumus un citas valsts ārpus ES, jo varam kā varētu būt risinājumu šajā jomā un kā valsts vien otru iespaido, kā piemēram Grieķija ir varējusi izveidot režīmu, kas ir salīdzināms ar Dienvidāfrikas režīmu. Tās ir dažādas, dažādas organizācijas modeļi. Bet ārpus Eiropas ir arī dažādi risinājumi. Piemēram, vēlos arī atsaukties uz uh, tiesībām uh, un uh, risinājumiem Krievijā, Eiropā. Ir arī komerca surrogācija un arī surrogācija bez finanšu kompensācijas. Līdz ar to pieeja surrogācija ir ļoti liberāli bijusi Tāpat arī jā, vēl liberālāk un atklātāki modeļi, kā piemēram Kalifornijā vai uh, Illinois uh, ASV. Atlikušajā laikā pievērsīšos situācijai Eiropā. Nav nevienas valsts, izņemot Grieķiju, kura ir paredzējusi skaidru ietvaru surgācijai. Skaidrs ietvers uh, ir uh, nozīmē kontrole un uh, sākot no brīža, kad tiesnesis dod atļauju, tad ir uh, fin, uh, medicīniskā palīdzība, kā arī tiesību nodošana uh, vecākiem. Nu, es nezinu, vai var teikt, ka tas ir tāds smags jautājums, bet nu, mēs būtībā rājotājam par civiltiesībām. Ir dažas citas valsts, kas ir mēģinājušas organizēt uh, surrogāciju, bet tikai tad medicīniskos pakalpojums iz, uh, izdodot uh, pamatnostādes vai labas prakses piemērus surrogācija. Un šeit uh, par to mm, runāsim noslēdzošajā pētījumā. Šeit runājam par uh, Holandu un Bēļģiju. Bet, nu, kartā gadījumā, izņemot Grieķiju, visas valsts saskars ar zināmu vakumu, tukšumu, vai nu katrā gadījumā juridisku uh, tukšumu, uh, runājot par šo bērnu juridisko statusu. Un uh, tiesnešiem ir ārkārtīgi nozīmīga loma, jo tiesnesis ir tas, kas uh, iejauksies, lai atrisinātu uh, jautājums par bērnu proti, lai bērnu reģistrētu šim uh, pār, pārim, kas ir gribējis šo bērnu, nevis atstāt bērnu tai sievietei, kas ir dzemdējis viņu un uh, šīs sievietes partnerim. Tātad surgācija ir ļoti um, sarežģīts jautājums Bēļģijā, Vācijā, Rumānijā. Mm, tiesneši vēlas izstrādāt noteikums par uh, adopciju, lai bērna interesēs ticam, skaidri, stabili atrisināt šo jautājumu un lai šais saiknes būtu nu, tādas ļoti skaidrs, lai surgāt vecāki varētu audzināt šo bērnu. Startautiskā līmenī jāsaka, ja mm, šis jautājums ir pārobežu jautājumā, ja iznēsētāja māte, surgāt māte, uh, ir ārzemniece, tad ir daudz sarežģītāka situācija, un, piemēram, arī uh, tiesneši eh, daudz uh, sarežģītāks lēmums pieņem, jo ir administratīva un ir krimināla tiesības, uh, nu, tiek runāts par bērnu uh, pārdošanu, tirdzniecību un pat krimināla tiesības tiek pielietotas. tur nav bijuši pārāk strikti, bet, nu, tās puses, kas ir iesaistīts bijuši šajā bērnu tirdzniecībā, vai, piemēram, vecāki, kas pārdod savu bērnu uh, kādam sterilam pārim. Dažkārt arī nepieciešama vīza vai ceļošanas dokuments, kas uh, ļautu bērnam ieceļot uh, valstī, kur dzīvo. Uh, Uh, vecākas to vēlas. Vācija ļoti kavējas šādus uh, ceļošanas dokumentus izsniegt, lai ļautu bērnam uh, ieceļot un dzīvot Francijā. Tāpat arī situācija Francijā ir pietiekami neskaidra un citām valstīm tas nemaz nav iespējams. Tagad par civiltiesībām runājot. Šeit ir ļoti izteikta diskriminācija visās valstīs starp tēvu un māti, kas vēlas bērnu tiesības ir ļoti atšķirīgas. Uh, vieglāk ir piesaistīt bērnu tēvam, bet tas parasti arī ir bioloģiskais tēvs. Tas ir vienkāršāk. Tātad vai nu ārzem uh, civiltiesiskais akts tiek atzīts, vai arī tiek pielietots tās valsts tiesības, kur dzīvo um, vecāki, kas vēlas šo bērnu, un 95% gadījumu šādas tiesības tiek uh, atzītas. Um, Vācija, Beļģija, Holanda. Šeit šīs tiesības tiek atzīmes, bet tāda ļoti skaidra un bloķējoša nostāja ir citās um, ES dalībvalstīs, lai bloķētu š, mātes šīs tiesības visas valsts. Uh, uh, tiesības. Māte, māte vienmēr zina, māte ir tā, kas ir dzemdējusi bērnu. Tas sens Romas tiesības. Un tā tad jādzimšanas apliecībā ir tās mācvārds minēts, kur vēlas šo bērnu, tad tas netiek atzīts uh, viņa izcelsmes valstī, jo pārkāpja šīs valsts tiesisko aktu kopumu. Tā tad ir grūti saistīt kaut kādā ziņā šo bērnu ar māti, kas vēlas bērnu kas nav surukāta māte. Tātad tiesneša darbs ir tas, kas aizpilda šos, šīs neskaidrības, tātad maternitātes jautājumu. Austrija, Rumānija, šajās valstīs lēmumi, ko pieņem tiesnesi, va, tiesneši vai cilvēciskās uh, eh, eh, institūcija darbinieki, ir ļoti inovatīvi Viņi atzīst to, ka ārzemju dzimšanas uh, dokumenti ir citā veidā atrisināti. Tātad tiesnešiem ir ļoti liela nozīme. Varbūt, ka var teikt, ka mm, situācija mainās uh, un pietuvojas Grieķijas modelim. Vai šāds kopējs uh, tiesības uh, var atrasināt no šī pirmā pētījuma? Nu, liekas, ka šis pirmais vēti, pētījums norāda uz to, ka tiesneši ir ļoti strikti, tikko kā ir kāds aizdoms par bērnu tirdzniecību Un runājot par bērnu integrāciju ģimenē, vecākas, ko viņi ir vēlējušies, tas nekādā, tā, tā, šādā gadījumā bērns nekādā gadījumā nav tā kā tāda prece vai uh, patēriņa produkts vai uh, vērtējums. Uh, tas nē. Tātad, kāda tad varētu būt Eiropas noteikuma, ko tie varētu dot? Mums vēl nav pietiekami daudz pārdomu par šo jautājumu. Tas būs tāds fināls pārdomu process par šo jautājumu, bet nu ir skaidrs, ka Eiropas noteikumi, kas uh, uh skar medzīnas uh, pakalpojums, tāpat arī tas, kas uh, uh, skar uh, pāru iespēju doties uz citu valstu, lai saņemtu tādas medicīniskas procedūras, kas nav paredzētas viņu izcelsmes valstī. Uh, tās tikai uh, eh, pārdziļinās uh, eh, šo surgācijas problēmu. Un šī brīvība, uh, es pārvietoties, uh, piemēram, uh, Stelerilu pāri var doties uz Grieķiju, tā ir iespēja, par kur jādiskutē. Šobrīd šī pārvietošanās uh, brīvība nacionālajā likumdošanā, kā jau teicu, tāda ir uh, atrunāta Grieķijā un nepilnīgi Lielbritānijā. Katra no valstīm maina savas juridiskās formulas un arī ietver a, rezidēšanas vai nacionālitātes klauzulas un saka, ka tikai tie vecāki, kas a, vēlas bērnu un dzīvo a, Lielbritānijā vai Grieķijā, var izmantot surrogāciju šajās valstīs, par kurām tiek runāts. Ir zināms bažas ka tajās valstīs, kas ir uh, pietiekami liberāls, ka ietekme tiktu ierobežota. Bet, nu, tā tas ir, ka viss uh, cits jautājums, par, ar tiem nesam vēl saskāršies, un jārunā arī par bērnu statūtiem, pat ja, nu, tiesneši ie, uh, vieš jauns risinājums, vienalga, kā secinājums var teikt, ka ir ļoti sarežģīta situācija ar bērnu statūtu, ar to, kāds viņiem ir šis juridiskais uh, risinājums. Ir ļoti liela juridiska nedrošība šajā jomā. Un šodien no rīta īrijas uh, tieslietu ministrs runāja par šo nedrošību un tiešām uzsvēra to, ka ir nepieciešams uh, ticams, um, anticipējošs uh, risinājums un surgācijas uh, jautājumos šie. Uh, tam ir nepieciešams nākotnes risinājums. Paldies par šo ļoti interesanto punktu. Ja kāds vēlas uzdot kādu jautājumu, lūdzu. Ah, pardon. Allez-y, monsieur, vous présentez. Lūdzu, īsi pastāstiet, no kurienes nākat. Tack så mycket. Jag heter Jonas Gunnarsson. Paldies. Es esmu Jonas Gunnarsons, Zviedrijas parlamenta deputāts. Es domāju, ka mēs dzirdējām lielisku prezentāciju un liels paldies jums par to, jo jūs noraidījāt tieši uz problēmas pašu būtību. Mūsu sabiedrības Eiropā mainās un cilvēku attieksmes mainās, attieksmes attiecībā uz gejiem uzlabojās, un mēs redzam, ka viņi var veidot ģimenes. Un tas arī palielina pieprasījumu pēc surgāt mātēm un viņu pakalpojumiem. Ir bijis vērojams milz pieaugums šajā jomā. Vairāk, lielākā daļā dalību valstu uh, vienzimumu pāru adopcijas ir tikušas atļautas, es to apsveicu. un mēs esam redzējuši, ka viendzimumu pāri uh, ir spējuši tik galā ar uh, vecāku pienākumiem. Uh, dažās jurisdikcijās, kaut gan juridiski tas bija iespējams, praksē tas nenotika. Es domāju, ir svarīgi, ja mēs runājam par surrogātu mātēm, apsvērt, kādas vēl ir iespējas, lai atrisinātu problēmas, lai gādātu par to, ka cilvēki tiešām varētu savu alkšanu pēc bērniem piepildīt tātad šie gadījumi, kad cilvēki vēlas adoptēt bērnus, bet to nevar juridiski šķēršu dēļ, jeb šo mm, apstākļos, kur tas juridiski ir atļauts, bet praksē nav iespējams. Un tad ir vēl viena problēma, kas, manuprāt, ir saistīta ar vienzimumu pāru iespējām veidot ģimenes, proti. uh, <clears throat> starp lesbietēm. Zviedrijā esam, redz, Zviedrijā esam redzējuši, ka ir uh, mākslīgās apaugļošanas uh, problēmas gadījumos, kad tas notiek citās valstīs, tātad ārpus Zviedrijas. Un tad var rasties grūtības, kas Zviedrijā nebūtu. Ehm, palūkosimies kaut vai uz Dāniju. Tur tiek uzskatīts, ka kļūt par māti sievietei, kas eh, neiz, eh, nepiedzīvo grūtniecību, būtu pilnīgi dabīgi. Tātad to vajag kaut kā arī juridiski atzīt, lai nebūtu tā, ka uh, bērns tiktu, netiktu pieņemts no uh, otra partnera attiecībās. Tā tad ir jādod iespējas uh, cilvēkiem, kas vēlas bērnus uh, kļūt par vecākiem saistībā arī tieši ar surgāt māšu problemātiku. Paldies, vai vēl kāds vēlas uzstāties? Jā, lūdzu. Euh, merci, <clears throat> merci madame la présidente. Paldies, priekšstādājs kundze. Rasmusens no Parīzes ASS e universitāte. Paldies par uh, uzstāšanos, bet es uz, gribētu uzdot jautājumu. Vai jūs uh, apzināti vai nē, nesat pievērsušies jautājumiem par surrogāciju un pamatjautājumiem, kas ir ļoti nozīmīgi? Un uh, pilsoniskā sabiedrība dažādās dalību valstīs ir uh, ļoti uzmanība pret šo jautājumu. Pie, piemēram, par bērnu ieņemšanu ar medicīnisku palīdzību. Vai tās ir tikai medicīniskas dabas? jautājumu, arī plašāk eh, runājot, kā tikko Zviedrijas parlamentārietis teica, ka tas tā ir vēlme pēc eh, bērna vecākiem, kam nevar būt eh, bērnu un citu iemeslu dēļ, ne tikai medicīnisku, nu, piemēram, viendzimam pāri vai sievietes, kuras ir vecāks par reproduktīvo vecumu un kas gribētu taš, uh, izmantot šādu medicīniski pavadītu uh, ieņemšanu. Un mans jautājums ir, vai nevajadzētu pārdomāt šajā ietvarā par to, cik tālu tas ir paveicams, lai ir tāds Eiropas atbildības jautājums un arī pilsoniskās uh, sabiedrības. Uh, saistas jautājums, jo tas ir labs jautājums, kā iesaistīt pilsonisko sabiedrību jautājumu risināšanā. Un arī respektējot nacionālo uh, uh, sabiedrību viedokli. Un lai arī izstrādātu kopējus noteikums es uh, valstīs un paldies par atbildi iespējamo. Uh, jā, lūdzu. Laiks atbildēt. Jā, Brunēkundze saka, mm, atbildēšu uz jaut abiem jautājumiem. Pārdomāt par to, kādēļ um, surgācijas likumdošanā, kā arī uh, medicīniska palīdzība tiek uh, vērtēta. Es domāju, ka tas nav īsti tas jautājums, uz ko mēs meklējām atbildi. Tas likumdošs veids ne Eiropas, ne nacionālais likumdevējs. Uh, Nav to vēl skatījis. Praksa eksistē. Praksa ir visās valstīs pat laban. To varam konstatēt, skatoties uz jurisprudenci, kādas ir juridiskās problēmas un kāda ir risinājuma, kā vislabāk šo jautājumu varētu risināt. Tas ir tas, uz ko mēs raudzījāmies pēc šī izsludinātē konkursa. Un pēc tam skatoties un vērtējot šīs konkrētās juridiskās uh, problēmas, ar kurām saskars bērni, vai arī uh, vērtējot to, kā tiesneši uh, vērtē situāciju. Varam teikt, jā, varbūt likumdevējs, uh, nacionālais un arī nacionālais izstrādās vai nacionāls vai kopējs noteikums, bet es domāju, ka jā, protams, ka vajadzētu pārdomāt un iekļaujot pilsonisko sabiedrību un Francijā. Uh, ja būs diskusijas par šo jautājumu, tad noteikti likums arī nosaka to, ka pilsoniskais sabiedrībai eh, jāiesaist, eh, to jāiesaist konsultāciju procesā. Tā tas ir no 2011. gada. Bet tāda globālāka atbilda uz jautājumu ir tāda, vai surgācija vai varētu piedāvāt. Jūs pasvītrojāt to, ka surgācijas likumdošana ir eh, plašāka un šis uh, jautājumu lokus ir skatā, plašāks kopš uh, vienzimumu pāri uzdrošinās uh, izmantot šīs prakses. Vai varētu runāt arī par adopciju? Vai varētu uh, pārtraukt domāt par surrogāciju un domāt tikai par adopciju, vienkārši vai adopcijas noteikums? Es domāju, ka ir konvencijas par adopciju ļoti labi sarakstītas, organizētas darbs. Bet problēma ir tāda, ka bērni ir pamaz, es eh, zinu datus par Franciju, ir 30 tūkstoši bērnu pāru Francijā, kas vēlas adoptēt bērnu, un pagājušajā gadā bija 1700 bērnu, ko varēja adoptēt. Uh, Tā ir puse vēl no tā mm, skaita nekā pirms diviem gadiem. Tā tad ir vairāk vecāku, kas vēlas adoptēt nekā bērnu, ko varētu adoptēt. Tā ir pirmā daļa atbildē. Un mēs zinām, ka aizvien mazāk bērnu, kas tiek adoptēti, jo ah, valsts, no kurām tiek adoptēti bērni, viņas veicina iekšējo adopciju. Un uh, neveicina adopciju, bet palīdz sievietēm, lai tās varētu saglabāt savus bērnus. Uh, Tā tad šie bērni, kas paliek, tos neuzreiz dot uh, vienzim pāriem. Atsaukšos uz es tieslēmumu. Jautājums ir ļoti interesants, bet pat ja mēs padomājam un padomājam par adopciju un, uh, nu, tagad neskarsim medzīniskos jautājumus un palīdzību bērnu ieņemšanai, bet ja mēs runājam par surgāciju, tad uh, ir jānā arī par likumīgumu. Uh, jo tas ir saistīts ar ļoti stipru uh, diskrimināciju starp vīriešiem un sieviešiem, jo, ja mēs skatāmies nu, kaut vai tos liberālākos risinājums uh, viendzimam ģimenam, Spānijas, Zviedrija, uh, Holande uh, atļauj uh, sieviešu pārim uh, ieņemt bērnu, bet nu nekāds risinājums netiek piedāvāts vīriešiem. Uh, Un jo, jo vairāk, jo plašāk mēs runājam par to, ka ir, um, tiek sniegta medicīniska palīdzība, un ja mēs runājam par surgācijas procesu, tad arī tas mainās. Un uh, skatoties uz uh, apvienotās karalists risinājumiem un heteroseksuāliem pāriem un civil uh, tiesiskās uh, saistības uh, tika mainīta likumdošana un surrogācija tika ieviest arī uh, vienzimam pāriem. Nu, uh, attīstība ir sarežģīta, bet tā notiek. Um, paldies, paldies par jūsu uh, skaidrojumiem. Un tagad mēs uh, skatīsim nākošo mūsu darba kārtības punktu. Uh, Tie ir um, jautājumi par um, civillietām. Cecilija Vikström no Eiropas parlamenta jūri komitejas piedalīsies šajās diskusijās. Un pēc tam Karlos Melos Mariņo Lisabonas apelācijas tiesas tiesnesis uzstāsies, mēs runāsim par aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu civillietās. Dārgie kolēģi, dāmas un kungi, sākšu ar atvainošanos jums visiem par to, ka Parvanovs kundze un Lopis izturēs White eh, kundze un kungs nevarēja būt klāt, jo viņiem vajadzēja būt šeit, bet nācās uh, saslimšanas dēļ atteikt eh, piedalīšanos īstermiņā. Tomēr es esmu ļoti priecīgi, ka var šeit būt šodien un ar jums apspriest šo ļoti svarīgo uh, likumu projektu. Tātad regula uh, par uh, um, aizsardzības pasākumiem civilietās savstarpējā atzīšana neizklausās sevišķi seksīgi, bet ir tas ļoti svarīgs jautājums, un es domāju, ka uh, Tas ir ļoti e, svarīgi e, es pilsoņiem Eiropas likumdošanas e, pieņemšana upuru aizsardzībai turpināsies, neskatoties uz pilsonību, neskatoties to, kur nozīmes pastrādāts, atzīšana, iespējami plašāka aizsardzība visā ēst teritorijā. Tas ir mērķis. Iesākumā vēlētos atgādināt, ka priekšlikums ir tapis kontekstā ar e, direktīvu par Eiropas aizsardzības rīkojumu, kas sākumā ietver sevi viss aizsardzības pasākums, eks, kas eksistē dažās dalībvalstīs, neskatoties uz uh, Eh, to, vai eh, civiltiesiski vai krimināltiesiski iestādi tos bizdos dažās dalību valstīs, upuraizsardzība eh, tiek regulēta civiltiesībās vai administratīvās tiesībās, nevis krimināltiesībās, un tomēr e, tik viens lēmums izveidot atsevišķo atzīšanas mehānismu e, civilās aizsardzības rīkojumiem un abu instrumentu kombinētā pie, e, piemērošana, tātad krimināltiesisko un cilvēcisko, ļaus cilvēkiem, kas ir saņēmuši aizsardzības rīkojumu, brīvi pārvietoties un droši pārvietoties visā Eiropas Savienības teritorijā, kā to paredz līguma trešais pants. Mūsu devums komisijas tekstā eh, vadījās no galvenā mērķa nodrošināt eh, ātru un vienkāršu atzīšanu un, kur iespējams, eh, aizsardzības pasākumu īstenošanu Lai panātu šo mērķi, mēs vairākus eh, priekšlikumus izteicām eh, direktīvas tekstam, eh, grozot komisijas piedāvātu tekstu variantu, mēs ļaujam dalībvalstīm automātiski īstenot aizsardzības rīkojumu, ko ir izdevusi cita dalībvalsti, ja tiek uh, uh, ja ir eksistē eh, attiecīgs certifikāts no šīs dalība valsts, tas mūsuprāt ļautu potenciāliem upuriem nodrošināt labāku aizsardzību, vienkāršotu eh, administratīvo procedūru un eh, nodrošinātu, ka aizsargātās personas, neskatoties uz to, kad un kurp tās ceļo, būtu arī turpmāk aizsargātas. Saierozinājumā mēs arī iestājāmies pār ES līmeņa datubāzes izveidi attiecībā uz aizsardzības pasākumiem un certifikātiem, aizsardzības certifikātiem. Tātad tās, mūsuprāt, garantēt eh, dalībvalstu iestāžu ātru, drošu piekļuvu nepieciešamai informācijai, tādējādi savukārt nodrošinātu efektīvu uh, raitu pārobežu aizsardzību pret potenciāliem apdraudējumiem. Aizsargātās personas, kuras nerunā, uh, Uh, nepārvalda pro uh, uh, aizsardzības pasākuma valodu, tiem jānodrošina tulkošana mukstiskā un rakstiskā informācija un aizsardzība, kas sniegta aizsargātai personai, arī ir jāpielāgo personas individuālām vajadzībām um, vienkāršā un visaptrošā formā. Lai administratīvos sarežģījumus vēl vairāk mazinātu, mēs arī vienojamies par to, ka ir nepieciešams standarta daudzvalodu um, uh, tāds paraugs uh, procedūrai, kas to vienkāršotu un pātrinātu. Uh, Eh, tātad savu divu kolēģu, kas strādā juridisko lietu komitejā vietā, un pirms dod vārdu ekspertam Karlos de Melo Mariņo kungam, kurš ir Lisbonas aplācijas tiesas tiesnes, vēlas jūs informēt par politisko procesu šī instrumenta eh, pieņemšanā, tātad par tā virzību. Pat labi, mēs gatavojam treš, otro trilogu sanāksmu ar padomu un komisiju un visam, visas eh, iesaistītās institūcijas, protams, cer vienoties pirmajā lasījumā, tas saskanētu ar mūsu prioritātēm. Un līdz ar to esmu laikam ierosinājumi galvenās, uh, galvenos faktus šajā sakarā uh, jums izklāstījusi un labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Paldies, Cecīlija, un došu uh, tūlīt pat arī vārdu tiesnešu kungam. Good afternoon. Uh, labdien, priecājos būt šeit, paldies par jūsu uzaicinājumu. Esmu pārliecināts, ka šī regula būs ļoti seksīga. Un, ja ne tā, tad tā tomēr būs ļoti noderīga, jo mēs skaram specifisku un svarīgu pilsoņu vajadzību kodolu. Es šo regulu Eh, pirmo reizi lasīju tādā Itālijas vietā nosaukumu Leko 2003. gada septembrī. Itālijas tieslietu ministrija, eh, kā arī tieslietu komisārs Vitrino kungs, gatavojas 2-3 gaitā regulu prezentēt. Tieslietu ministrijas sacīja, ka tas ir nacionāls produkts un ka šī jaunā regula Um, izbeigšot bērnu nolaupīšanas gadījumus Eiropā, taču neviens no šiem paziņojumiem izrā, neizrādījās paties. Diemžēl. Galvenais uh, šīs likumdošanas mēģis netika sasniegts. Uh, tā bija regula 2001, 2003 un Šeit patiesībā pilnīga atzīšanas procedūra tika uh, vairs, vairs ir iespējams tikai bērnu nolaupīšanas un apmeklēšanas gadījumiem piemērota. Tātad runa ir par regulu 2011 šķērsvītra 130. Un uh, tad, tad tas viss it kā darīts, lai sasniegtu Amsterdams līgumā izvirzīto mērķu uzturēt un attīstīt brīvas drošības un tiesiskuma telpu. Vienotumu. Tad, tad eh, ir daudz jautājumu, eh, kas saistīti ar šo jomu, kas eh, tika pēc tam regulēti likumdošanas aktos pēc tam, un ja būtu tieša komunikācija starp tiesnešiem, tad būtu izpildīt šī pamatdoma. Tātad par 21. gadsimta pirmā gada desmita ideju uh, izveidot vienoto šo brīvības drošības tiesiskumu telpu. Tātad šī uh, eh, sastarpējās atzīšanas šķēršļi tieši uh, tos mazināt uh, noziedzības upuru attiecībā uz noziedzības upuriem un viņa aizsardzību. Acīm redzami, tikai ja būs horizontāla uh, normu kopums, mēs varēsim sasniegt šo specifisko mērķi, kas ļautu cilvēkiem, kas būs labumu no aizsardzības pasākumiem, pārietoties uz citu dalībvalstu. Ja nē, tad viņu tad instinktīvais risinājums būs nepārvietoties. Šajā regulas projektā ir mērķis tātad izvirzīts ļaut pārvietoties personām, kuras dzīvo zem apdraudējumu, apdraudējumu apstākļos, ka viņas varētu skart konkrēts noziegums. No otras puses, efektīva pārobeža aizsardzība var arī būtiski uh, ietekmēt tiesas procesu. Kādā veidā? Nu, tā var procedurālo tiesību piemērošanu vienkāršot, uh, mazināt noziedzīgumu, uh, noziedzību kopumā un ļaut vienkāršāk iegūt pierādījums. Tātad, ja tas nav seksīgi, tad tas ir eh, vismaz ļoti nozīmīgi. Civilie pasākumi, cilvēciskie pasākumi šajā jomā, tiem ir savas priekšrocības, tie ir vienkāršāki, ātrāki un dažās situācijās ir morāla autonoma. Šie pasākumi, tos izdod civil tiesas Parasti tad šajā cilvēkajā jomā var būt iesaistīt zinām uh, iespēju izmantot, uh, piemēram, mājokli uh, citā valstī. Un gatavojot šo dokumentu, mēs sapratām, ka daudzas dalībvalstīs jau ir nacionālie cilvēktiesiskie aizsardzības pasākumi likumdošanā paredzēti. Un tādēļ mēs sapratām, ka ļoti svarīgi eh, šos aizsardzības pasākumus arī piemērot ārpus valsts. Mūsu priekšlikums tādēļ ir integrēts. Tas sev ietver šos dokumentus, kas tika sagatavot 2011. gadā, kā jūs atceraties, tā skaitā paziņojumu par e, upurtiesību pilnveidošanu, direktīvas projektu attiecībā uz uh, upurtiesību minimālo standārtu noteikšanu, kam sekoja padomas rezolūcija par ceļu kārti uh, upuru tiesību stiprināšanai un aizsardzībai, īpaši krimināla procesā, un šīs priekšlikums to visu papildināja. Tas bija mēģinājums dot atbildi tām problēmām, kas vēl palikušas. Tātad daži tiesu uh, situācija, ar kuras tā saskārās, ka uh, civilu tiesiskā aizsardzība būtu piemēram arī citās dalībvalstīs. Šī teksta galvenais mērķis ir uh, uh pasargāt cilvēks no dārgas un ilgstošas procedūras un Laikam šeit ir liela nozīme ātrumam. Tātad mēs runājam pār eh, personām, kas jebkurā brīdī varētu būt kāda nozieguma upuri. Tādēļ šeit eh, ātrumam ir liela nozīme. Un kā šis priekšlikums pātrina procedūras? Un kā tas attiec uz piemēru, ko es sākumā pieminēju? Nu, tiek iz, eh, tātad, nu, šāds dokuments pieņemts, kas atļauj šo eh, aizsardzību piemērot arī eh, citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Un var visā Eiropā nodrošināt upuru tūlītēju aizsardzību. Tas ir fundamentāli nozīmīgi. Tas ir priekšlikuma pamatelements, šis certifikāts. Vēl šajā priekšlikumā ir paredzēta iespēja piemērot eh, šos pasākumus valstīs, kurās nemaz šāda aizsardzības pasākuma nav. Piemēram, manā valstī ir laba sistēma, kā var būt tādas elektroniskās aproces, kuras var uzlikt cilvēkiem, kuri eh, kuras tad aizsargā šos potenciālus upurus. Beļģijā šādas sistēmas nav, bet ar šādu certifikātu attiecīgā persona varētu pieprasīt šādu pašu pro, eh, kārtību, šādu pašu aizsardzību arī Beļģijā. Acīm redzot, tas parāda mums, ka problēma ir tāda, ka visā Eiropā nav simetriska realitāte, ir dažas valstis, kurās nav risinājumu eh, dažām upura aizsardzības problēmām. Tā nu šo ierosinājumu nevar uzskatīt par galavārdu, jo mums jāgarantē lai visā Eiropā varētu būt tiešām vienāda upura aizsardzība. Šeit ir jāstrādā arī pie tālākas procedūras pilnveids. Bet šis ierosinājums atbild eh, izpildu vajadzību pēc fundamentālas vajadzības, proti uh, eh, civiltiskā aizsardzība piemērot arī ārpus valsts robežām. Kāds ir uh, uh, tiesiskās aizsardzības subjekts? Tā ir brīvība psiholoģiskā un uh, fiziskā drošība tur, kur šī, šīs vērtības ir apdraudētas, tur uh, mēs varam piemērot aizsardzības pasākums. Ļoti svarīgi, bet tas seko arī pārējo regulu eh, loģikai, ir atteikšanas iemesli un to mazināšana. Ja mums ir vispārēji pieņemams certifikāts, tad nebūs vairs sagaidāms, ka eh, piemērošana, eh, piemērošanai kāda dalība valsts varētu pretoties. Tikai ļoti specifiskās situācijās, kur lēmums sadurās, Taču, manuprāt, eh, šādi gadījumi ir pietiekoši labi šajā priekšlikumā eh, aptvērti, un mēs varam šādu notikumu iespējamību mazināt diezgan iespaidīgi. Un tad ļoti svarīgi ir arī eh, formālās puses vienkāršošana, formāla procedūra vienkāršošana. Svarīgi ir, lai nekādas īpašas formālas prasības ne, nevienā brīdī netiktu izvirzītas. Runājot par piemērošanu, te tiks piemērotas uh, eh, īstenošās valsts likumdošanas normas, un tas risinājums ir apsveicams. Un visbeidzot, atkal par kaut ko, kas ir nozīmīgs civiltiskās eh, sadarbības loģikas viedokļa ir veidlapu formu izmantošana. Tām ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu ātrumu, vienveidīgumu un lai atrisinātu lingvistiskas problēmas, kas mums ir šajā teritorijā. Savā pētījumā es apskatīju arī dažas e, e, Eh, kritisks arguments attiecībā uz ris, dažiem risinājumiem, taču kopumā šis eh, risinājums ir brīnišķīgs, ir nepieciešams, un es tā seksīgumu negribētu sa sabojāt. Paldies par uzmanību. Eh, euh, Lielas paldies. Lielas paldies. Es redzu, ka vairāki cilvēki ir pieteikušies runāt. Vēlas izteikties par starptautiskajām privātiesībām. Uh, Taču mums būtu jāķerās klāt eh, nākamajai sesijai, tur ir runa par pieaugušo tiesisko aizsardzību ārvalstīs. Jā, lūdzu. Unfortunately, my, my plane is. Diemžēl mana lidmašīna pavisam drīz dosies prom, tieši tāpēc es vēlētos pavisam īsi pateikt to, kas man ir sakāms, vai es varētu to darīt. Mm? Uh, my name is Anne Holmlund. I'm member of parliament in Finland. Mani sauc Anna Holmlunda, esmu no Zviedrijas un vadu uh, juridisko lietu komiteju uh, Zviedrijas parlamentā. Sen uhrin aseman parantamiseksi. Mekanismi, jonka avulla yhdessä maassa annettu suojelumääräys tai lähestymis... Paldies, es vēlētos mazliet parunāt par uh, noziegumos cietušo situācijas uzlabošanu. Esam pieredzējuši to, ka uh, ir nepieciešams nodrošināt aizsardzību noziegumu upuriem. Es domāju, ka īpaši nozīmīgi ir parunāt par šo lietu no Zviedrijas perspektīvas. Zviedrijā šo jautājumu mēs varam pētīt saistībā ar iepriekšējo direktīvu par Eiropas aizsardzības orderi. Vielä jatkuvat ja Suomi toivoo, että ne sujuvat hyvin Euroopan parlamentin kanssa. Uh, dažādiem citiem orderiem. Mums ir jādomā arī par šo orderu piemērošanu ārvalstīs. Protams, var parādīties arī problēmas ar pārmērīgu slogu parlamentām. Ir jādomā arī par dažādām problēmām attiecībā uz šo instrumentu praktisko piemērošanu. Regula nerunāja par tādiem jautājumiem, kurās valstīs šāda veida orderi ir jāpiemēro. Mums ir jāierobežo noziedzība un ir jāaizsargā cietušie. Tieši tāpēc tie cilvēki, kas rada risku, ir jāinformē par aizsardzības ordera spēkā esamību. Tieši tāpēc arī šādi punkti ir ļoti nozīmīgi. Šis priekšlikums tika apspriests padomas sanāksmē decembrī. Zviedrija nāca klajā ar paziņojumu, kas tika iekļauts protokolā. Paldies, un tagad par nākošo punktu. Par pieaugušo juridisko aizsardzību uzstāsies divi Hāgas pārstāvji. Hāgas starptautisko privātiesību konferenci, vai jūs uzstāsieties abi? Jā, labi. Tātad. Tā. Katrs no jums uh, uzstāsies uh, pus no atvēlētā laika. Priekšsēdētāji, deputāti, godājumi eksperti. Liels paldies, ka uzaicinājāt mani uzstāties uh, šajā seminārā. Mēs labprāt izmantojam jebkuru sadarbības iespēju, tieši tāpēc esam pateicīgi par šo uzaicinājumu. Vispirms e, izteikšos par 2000. gada Hāgas konvenciju, un pārējie kolēģi runās par 2006. gada konvenciju par pieaugušajiem. Ja mēs paskatāmies ārā, tad e, nevar mm, nemaz aizmirst par to, ka ir īstais laiks runāt par pieaugušo konvenciju. Iespējams, jūs uzdodat jautājumu, kāds sakars laika apstākļiem ar pieaugušo aizsardzību. Uh, Ja jūs, mm, iespējams, to neredzat, tad eh, jūs zinat, ka katru gadu ziemas ir arvien augstākas, ietves ir pārklātas ar sniegu un ledu, un tādējādi rada daudz draudu vecāka gada gājuma ļaudīm. Lielā vecumā ietves sagādā pamatīgas problēmas. Gadās tā, ka ir tādi vecāka gada gājuma cilvēki, kas, eh, kam ir nedaudz labāk veicies dzīvē, un tie ziemas pavada dienvidos. Viņi pārvietojas, pārvietojas Eiropas ietveros. Taču mēdz doties arī ārpus Eiropas. Kā mēs redzam, pēdējo gadu gaitā, un arī globālo klimata pārmaiņu eksperti mums to vēsta, kļūst arvien augstāk, tieši tāpēc viņi dodas uz Tunisiju, Maroku un arī daudz kur citur. Ir kāds starptautisks instruments, kas šiem ļaudīm varētu palīdzēt pārvietojoties. Tad, kad cilvēki kļūst vecāki, tad eh, iespēja, ka uh, cilvēki iegūs kādu fizisku trūkumu, kļūst ar vien lielāka. Un tad, kad tas notiek, tad, protams, ir jāzina, kurā jurisdikcija ir piemērojamā, kādas tiesības ir jāpiemēro, kurā tiesā ir jāvēršas, tāpat arī kā šie spriedumu lēmumi tiks īstenot un atzīti. Ir skaidrs, ka būs vajadzīgs aizgādnis, Šādā gadījumā šim cilvēkam būs jāpieņem lēmumi jūsu vārdā, attiecībā uz jūsu vajadzībām, kā arī attiecībā uz jūsu kustamo vai nekustamo īpašumu. Pieaugušo konvencijā ir iekļauti noteikumi par starptautiskajām privātiesībām, kas ļaus risināt šādu veidu jautājumus. Ekspert, eksperts, kas runās pēc manis, norādījis, ka iespējams šī konvencija nav perfekta, jo daži termini konvencijā ir slikti definēti. Tas, ka trūkst šo definīciju, īstenībā varbūt norāda šais konvencijas stipro pusi. Globalizētā pasaulē uh, nonākt pie secinājumiem, kas eh, tad īsti ir pietiekamas īpašības vai nē, iespējams, ir pārāk sarežģīti. Hagas konvencija darbojas balstoties uz savstarpēju uzticēšanos. Tiesneši pēta konkrēto situāciju balstoties uz dalībās tiesībām un pieņem lēmumus balstoties uz šīm tiesībām. Tieši tāpēc mums ir jāuzticas šiem lēmumiem. Tāpat arī mums ir jābūt pietiekami atvērtiem attiecībā uz aizsardzības līdzekļiem, kas ir pieņemti konkrētā valstī, lai tos varētu atzīt un piemērot citā valstī. Protams, ir citas konvencijas, kas var tikt piemērotas šādos gadījumos, kas arī nodrošina, lai šie instrumenti tiktu savstarpēji atzīti un īstenoti. Šai konvencijai ir pievienojušās sešas valstis no uh, ES. Čehijas republika, Igaunija, Skotija uh, un septiņas valstis ir parakstījušas konvenciju - Kipra, Grieķija, Īrija, Luksemburga, Nīderlanda un Polija. 2008. gadā padomes secinājumi tika pieņemti un tajos bija ieteikts, ka tās valstis, kas ir parakstījušas konvenciju, tām ir tā jāratificē pēc iespējas ātrāk, un tās, kas nav vēl to izdarījušas, tam nekavējoties konvencija ir jāparaksta. Šī lēmumā kopija ir nosūtīta gan deputātiem, gan arī ekspertiem. Šāda konvencija ir vajadzīga. Šajā jomā ir vajadzīgi noteikumi, vismaz eh, Eiropas Savienībā tādi ir vajadzīgi. Tāpat arī ir ļoti svarīgi, lai būtu uh, spēkā starptautisks instruments, kas darbojas arī ārpus Eiropas Savienības. Kā jau es skaidroju ātrāk, eh, cilvēki, kam ir vairāk līdzekļu, izvēlas pavadīt savas atlikušās dienas siltākās valstīs, kur varbūt ir patīkamāk dzīvot pensijā. Secinājumos varu teikt, ka Eiropā Noteikti kaut kas ir jādara. Ja jūs vēlaties pieņemt Eiropas pilnvaru, kas būtu ļoti labs solis, tad konvencijā ir paredzēta vieta šādiem instrumentiem. Kā jūs zinat, tā ir parašties, tas ir paraštiesība instruments. Dažās valstīs šādu pilnvaru nav, Francija, Vācija, Itālija un arī Šveice ir izveidojušas līdzīgus instrumentus, un noteikti Eiropā mēs arī varētu kaut ko līdzīgu izveidot, un tas noteikti palīdzētu e, šīs konvencijas piemērošanā. Nāku no valsts, kas ļoti labi zina par šādu pārvietošanos. Cilvēki pārvietojas no Kanādas uz Floridu, ASV, un Es ļoti labi zinu, ka šiem cilvēkiem ir vajadzīga aizsardzība. Tagad uh, varu dot vārdu savam kolēģim. Lūdzu, ievērojot runas laiku, jo esam ļoti iekavējuši. Septiņas minūtes. Thank you. Good afternoon. Yeah. Es gribētu mazliet papildināt iepriekšējā runātāja teikto attiecībā uz 2006. gada uh, apvienot to Dācu konvenciju cilvēkiem ar invaliditāti un arī uh, Hāgas konvenciju. Kā jūs zinat, 2006. gada ANO konvencija ir pēdējā tematiskā cilvēktiesība konvencija apvienotajās nācijās. Un šīs konvencijas mērķis ir veicināt, aizsargāt un nodrošināt visu cilvēku tiesību un pamata brīvību izmantošanu visiem cilvēkiem ar invaliditāti un uh, nodrošināt šo cilvēku cieņu. Pēc šīs ANO konvencijas pieņemšanas to ir parakstījušas 155 valstis un 127 valstis eh, visā pasaulē kopā. Visas Eiropas Savienības dalībvalstis ir parakstījušas 2006. gada konvenciju un 24 valstis to jau ir ratificējušas. Mēs uzskatām, ka Hāgas 2000. gada konvencija nodrošina plašas iespējas um, dalību valstī, kas ir pievienojušās 2006. gada ANO konvencijai, labāk īstenot uh, tiesības, kas ir paredzētas ANO konvencijā. Te ir runa par uh, tā, tiem cilvēkiem ar invaliditāti, kas ir ietverti 2000. gada konvencijas aptvērumā. Uh, Atcerēsimies, ka 2000, 2000. gada Hāgas konvencija paredz lielāku tiesisko noteiktību cilvēkiem ar invaliditāti, kas atrodas citās valstīs. Es vēlētos atkārtināt 2006. Eh, gada ANO konvencijas svarīgākos nosacījumus, ko atbalsta arī Hāgas konvencija. Te ir iekļauti nosacījumi, kas ir paredzēti 18. pāntā, te ir runa par pārvietošanās brīvību, pavalsniecību, 32. pāns par starptautisko sadarbību, 12. pāns par savstarpēju atzīšanu, 3, 3a pāns attiecībā uz autonomiju un mm, cieņu, kas ir jāizrāda pieaugušiem ar invaliditāti, tāpat arī pāns par veselību, 13. pāns par eh, no, piekļuvi tiesām. Uh, Noslēgumā mēs gribētu aicināt Eiropas Savienības dalību valstis saskatīt sinerģiju starp šiem diviem svarīgajiem starptautisko tiesību instrumentiem, tā lai Hāgas 2000. gada konvencijai pievienotos vairāk valstu. Koncīze. Paldies, ka ievērojāt laiku. Un tūlīt pat došu vārdu nākošajam runātājam, Princetonu kungam. Lūdzu, jūs varat iepazīstināt mūs ar jūsu sabiedrību. Thank you very much, uh, Madam Chair. Paldies, priekšsēdus kundze. Esmu ļoti pateicīgs par uzaicinājumu uz šo pasākumu. Es vēlos īsi pastāstīt par savu praktisko pieredzi apvienotajā karalistē. Un diviem secinājumiem, ko esmu izdarījis no tā. Kapacitāte ļoti komplekss jautājums, jo tā nav atsevišķa juridiska klasifikācija tā, nu, dažādi tiesība akti, dažādi kapacitātes līmeņi ir nepieciešami, kapacitāte iesaistīties līgumā, to nosaka uh, līgumtiesības attiecībā uz mantojumiem, kapacitāti uh, izdot testamentu, nosaka likumdošana, kas no, uh, regulē mantojuma tiesības, tātad dažādas likumdošanas uh, ir dažādi loma. Hāgas konvencija ir brīnišķīgs jauninājums privāt, starptautiskam privātismu šajā jomā, un tajā ir skārta aizsardzības jautājumi, tātad parastos jurisdikcijas jautājums, piemēromais jurisdikcijas jautājums, tā ļauj um, piemērot attiecībā uz aizsardzības pasākumiem, tajā pat laikā arī pārstāvniecību Apvienotāja karalistē Skotija, e, tad apvienotā karalistē ir e, ratificējusi e, konvenciju Skotijas vārdā, bet diemžēl vēl ne Anglijas un Velsas vārdā. Bet patiesībā mums ir tāpat likumdošana bijuši vairāki spriedumi, kas ir um, skāruši konvencijas jomu. Ir tāds fakts, ka Hāgas konvencija, kā jau tika minēts, attiecībā uz ceļu satiksmes negadījumiem nav Eiropas tiesas jurisdikcijā un šajā jomā ES eh, tiesisks regulējums tiešām ir nepieciešams, manuprāt. Pil nepieciešamība pēc pilnvarām, kas darbotos visā Eiropas Sanībā, eh, pastāv pat laban tas ļoti sarežģīti. Kā jau tika sacīts attiecībā uz citiem tiesiskiem instrumentiem, pilnvar, eh, pilnvars atzīšana panākt ir ļoti grūti, vai vispār pilnvars eh, spēkā esamība var tikt atzīta citur, mēs pat īsti nezinām, ko tas eh, nozīmē. Ar pilnvarām problēma ir tāda, ka tie varētu pat būt spēkā esoši, tas varētu būt pat spēkā esošas, taču Eh, citā jurisdikcijā to pierādīt, tas mēdz būt visai sarežģīti. Un tādēļ es gribētu stingri mudināt komiteju, kā arī Nacionāls parlaments, lūgt jūs darīt visu, kas ir jūsu spēkos, lai panākt, ka iespējami vairākas dalībvalsts ratificē šo konvenciju, kas ir ļoti, ļoti noderīgais. Gan drīz sacīt, ka tā ir secīga, seksīga. Uh, Un turklāt es domāju, ka mums komisiju vajadzētu aicināt uh, uh apskatīties uz tiesiskā regulējuma iespējama, iespējām un iespējamību vai nevarētu izdot šādu ES pilnvaru, kas būtu uh, uh, automātiski spēkā visā Eiropas Savienības teritorijā. Paldies! Paldies! Šī bija pēdējā uzstāšanās. Un varbūt, ka mēs vienīgais varam vēl turpināt ar Fiorini, kundzi Oda Fiorini, tad juridiskā augstskola, kā ar juridisko pamatu izvēlēties ģimenes tiesībām. Paldies! Paldies, desmit minūtes pietiks manai uzrunai. Paldies uh, Jurikamitē par uh, šī pasākuma organizēšanu. Turpināšu, Turpināšu angļu valodā. Eiropas Savienības ģimenes tiesību attīstība ir bijusi patiešām ievērojama. Padomāsim tikai, ka 2000. gados vienīgie noteikumi, kas bija spēkā, attiecās uz Briseles divi konvenciju. Pašlaik mums ir ļoti plašs portfelis ar dažādiem Eiropas ģimenes tiesību noteikumiem. Tāpat arī ir plānosts eh, pieņemt arī citus noteikumus. Kā jau tika pieminēts agrāk šodien, ir vairākas jomas ģimenes tiesībās, kurās prevalējošās ir dalība valsts tiesības. Ja mēs vēlamies pabeigt ieslietu telpu, tad eh, ir jādomā par tiesisko pamatu turpmākajām ģimenes tiesību iniciatīvām. Es vēlētos eh, pievērsties diviem galvenajiem jautājumiem, kam var būt divi dažādi iznākumi un kas ir piemēroti eh, pēdējās desmitgades laikā. Pirmām kārtām ir iespējams pieņemt visu Eiropas pasaukumus, balstoties uz 81. pāntu eh, līgumā par Eiropas Savienības funkcionēšanu. Kā jau mēs zinām, eh, ģimenes tiesību jomā tas tiek darīts balstoties uz īpašu likumdošanas procedūru, kas ļauj pieņemt pasākumus, uh, padomēji darbojoties vienbalsīgi un konsultējoties ar Eiropas parlamentu. Taču dažos skatījumos var pieņemt pasarēlu klauzulu un uh, izmantot parasto likumdošanas uh, procedūru. Otrs ceļš ir pieņemt pasākumus, kas neietver visu Eiropas Savienības teritoriju, bet attiecas uh, tikai uz dažām dalībvalstīm. Līgums paredz eh, dalībvalstu grupai izveidot pastiprinātu sadarbību savā starpā, un ja tā notiek, tad Eiropas ģimenes tiesībās tiek piemērota īpašā likumdošanas procedūra. Taču var izmantot arī tilta klauzulu, kas mazliet atšķiras no pasarēla klauzulas, ko es pieminēju mazliet agrāk un kas izveido citu tiesisko pamatu. Tad apskatīšu tagad abas divas šīs pieejas pēc kārtas. Pirmkārtām 81. panta trešā punkta pirmais ievilkums - īpašā likumdošanas procedūra. Līgums par Eiropas Savienības darbību izņēmuma kārtā paredz koplēmu procedūras e, eh, nepiemērašana ģimenes tiesībās. Visi piekrīt, ka īpašā attieksme pret ģimenes tiesībām ir atkarīga, vai arī to var izskaidrot ar šo jautājumu īpašo eh, jūt, jūtīgumu un arī to, ka dalībvalstīs ir atšķirīgas tradīcijas un kultūra šajos jautājumos. Protams, šīs procedūras izvēli var apšaubīt, un uh, ir vairāki argumenti, kāpēc var to darīt. Pirmkārtām ir jādomā par Eiropas Savienības pilsoņiem un to pārstāvjiem. Nākamais eh, prasība, ka padomē ir jābalso vienbalsīgi, var radīt dažādas sekas Eiropas ģimenes tiesībā. Šīs balsošanas īpatnības norāda, ka dažādas jautājumas var bloķēt, balstoties uz kādas dalībvalsts interesēm. Esam uh, pieredzējuši jau šādus gadījumus. Nākamais. Var rasties eh, nepie, pietiekami neapmierinoši kompromisi, kas neļauj sasniegt eh, mērķus konkrētajā likumdošanas jomā, proti ģimenes tiesībās. Dažos gadījumās 81. Eh, pāntā pirmais ievilkums vispār neļauj pieņemt ģimenes tiesības Eiropas Savienībā vai arī neļauj sasniegt vajadzīgos mērķus. Ja tā notiek, tad uh, pasarelu klauzulu varbūt varētu ieteikt kā alternatīvu. Saskaņā ar 81. panta 3. punkta otro ievilkumu padome vienbalsīgi un pēc konsultēšanās ar Eiropas parlamentu var izlemt, ka pārobežu ģimenes tiesību jautājumi var tikt pieņemti ar parasto likumdošanas procedūru, kas, protams, rada lielākas iespējas starp iestāžu dialogam un arī pieļauj kvalificētā vairākuma balsojumu padomē. Protams, varētu uzdot jautājumu, vai e, dalībvalstu tiesību samazināšana šajā tik sensitīvajā e, tiesību jomā ģimenes tiesības e, varētu netikt ierobežotas. Protams, ir jādomā arī par tieslietu brīvības telpas izveidi Eiropas Savienībā, respektējot katras dalībās tradīcijas un kultūru. Uh, Mans ieteikums būtu nē, pasarele, klauzula mm, nepavājina dalībvalstu tiesība šajos jautājumos. Nevajadzētu e, šo ietekmi pārspīlēt. Tad tiek pieprasīts e, balsojums padomē un arī e, dalībvalstu parlamenti var uzlikt savu veto jeb kādam šādam mehānismam. Ja kāds ieteiktais pasākums tiek uzskatīts par pārāk sensitīvu konkrētās dalībvalsts politikai, tad šai dalībvalstī pastāv iespēja vērsties pret pasarēlu klauzulas izmantošanu. To var darīt gan dalībvalsts pārstāvis padomē, vai arī dalībvalsts parlaments var nobalsot pret to. Otrs jautājums, vai mēs vispār varam pieļaut pasarēlu klauzulu, tad jautājums, vai vispār pastāv e, tādas ģimenes tiesību jomas, kur var izmantot pa parasto likumdošanas procedūru. Jā, atbildes šo jautājumu ir atkarīga mazāk no mm, ģimenes tiesību jomas, bet gan no ieteiktā pasākuma satura. Man šķiet, ka vairākas tiesību jomas ietver elementus, uh, gan no ģimenes tiesībām, gan arī no īpašuma tiesībām vai saistību tiesībām. Mēs jau dzirdējām par šiem jautājumiem šodien seminārā, taču nebūtu pareizi uzskatīt, ka e, šis tiesību sajaukums konkrētajā jomā ir pietiekams arguments pasarēl klauzulas izmantošanai. Šis sajauktais elements noteikti nepadarīja šo jautājumu mazāk sensitīvu nekā tas, eh, ka šī joma būtu viena no ģimenes tiesību pamatdaļām. Tad, tad ir jautājums, vai visi var akceptēt pasarelu klauzulu un vai pasarelu klauzulas izmantošana ir atkarīga no pasākuma satura. Tāpat arī ir jādomāt par to, vai šī klauzula ir vairāk vai mazāk piemērota konkrētajai jomai, kas varbūt jau ir harmonizēta, varbūt uh, Eiropas Savienības tiesa jau ir to darījusi, vai varbūt pastāv kādi starptautiski instrumenti šajā jomā. Es gribētu uzsvērt, ka parastās likumdošanas procedūras izmantošanu vajadzētu atvieglot. It īpaši, ja šis pasākums ietver vairākus principus, kas jau ir akceptēti vai kurus var akceptēt visas dalībvalstis. Pieredze rāda, ka nevienmēr tā notiek. Tāpēc jau, nākamais jautājums ir, kur gan šādus Eiropas Savienības pasākumus nevar izveidot un vai šādā gadījumā varētu veicināt pastiprinātās sadarbības procedūru. Līgumi pārēdz ļoti daudz nosacījumus par pastiprināto sadarbību, un šeit ir vairāki nosacījumi, kas ir jāizpilda, lai pastiprinātā sadarbība vispār varētu notikt. Pat ja šie nosacījumi ir ievēroti, pastiprinātā sadarbība nenotiek automātiski. Pastiprinātā sadarbība var tikt aktivizēta balstoties uz komisijas lūgumu, un to ir jāapstiprina gan padomē, gan arī Eiropas parlamentā. Es uzskatu, ka šādu aktivizāciju var uzsākt rūpīgi izpētot vairākus aspektus. Pirmkārtām, pastiprinātā sadarbība var būt tikai pēdējais līdzeklis, un otrais - tai ir jāveicina Eiropas Savienības mērķi. Viena no grūtībām, kas ar to saistās, ir tas, ka Eiropas Savienības līkumi nedefinē, kas ir pēdējais līdzeklis. Var gadīties, ka ir tādi apstākļi, kad mm, pasākuma mērķi var sasniegt ar dažādiem alternatīviem iespējams Mm, līdzīgiem uh, politikas variantiem. Iespējams, ka ir tādi varianti, kas ir mm, tādi ambiciozāki, bet ir arī tādi varianti, kas ir konservatīvāki, bet abi šie varianti ļauj sasniegt uzstādīto mērķi. Ja pasākums izvēlas pirmo variantu un galu galā šis pasākums netiek sastiegts, vai Pastiprinātā sadarbība, balstoties uz šo pirmo politikas variantu, var tikt uzskatīta par zemāku, sliktāku variantu konkrētā mērķa sasniegšanai, vai arī alternatīva varianta pieņemšana balstoties uz otro variantu nebūtu jāveic kā, pirma, kā pirmā darbība. Šie jautājumi, protams, ir ļoti nozīmīgi pastiprinātajā sadarbībā. Jautājums ir par to, vai mums ir jāprioritizē noteikumi, ar kuriem mēs varētu sasniegt vairāk, iztērējot mazāk. Tātad mēs varētu nodrošināt vairāk labuma vairāk Eiropas Savienības pilsoņiem. Atvainojiet, vai jūs nevarētu tagad uh, nonākt pie secinājumiem? Je, I'll conclude in, in um, stressing just. Uh... Noslēgumā es vēlētos uzsvērt uh, divus punktus. Bieži vien mēs aizmirstam, ka līgumā par Eiropas Savienības darbību 20. pantā tiek runāts par diviem atšķirīgiem mērķiem. Tie ir pasākuma mērķi un Eiropas Savienības mērķi. Pasākuma mērķi tiek pieņemti, lai veicinātu uh, Eiropas Savienības mērķu sasniegšanu. Tas būtu pirmais punkts. Otrais punkts, un tas būs pēdējais. Pastiprinātās sadarbības atkārtot izmantošana ir grūti pamatojama Eiropas Savienības ģimenes tiesību jomā. Es šeit nerunāju par principiem, bet gan par ietekmi, kāda varētu būt uh, pastiprinātā sadarbības procedūrē šajā jomā atšķirīgas pieejas izmantošana radītu uh, juridisko nenoteiktību, neskatoties uz to, ka juridiskā noteiktība ir priekšnosacījums uh, tiesiskumam. Pastiprinātās sadarbības izmantošana neļautu sasniegt Eiropas Savienības mērķus šajā jomā. Tāpēc noslēgumā es gribētu teikt, ka pastiprinātā sadarbība var tikt izmantota tikai un vienīgi izņēmuma apstākļos. Paldies! Merci. Euh, donc... Paldies. Tagad mums ir diskusija laiks. Ja jūs gribat uzstāties, tad došu vārdu. Vēl gribu piebilst, ka mums ir 27 minūtes kavēšanās jau. Uh, Un līdz ar to es domāju, ka varbūt jums arī ir pēc tam jādodas vai uz vilcieniem vai lidmašīnām, bet nu katrā gadījumā, uh, ja kāds grib, tad var uzstāties. Non, personne, madame. Nē, ne, neviens jūs negribējāt, nē. Ne? Liekas, ka nē. Bet jā, lūdzu. Paldies, tikai 30 sekundes. Es gribu teikt, ka 2000. gada konvencija saistā par pieaugušiem seko 98. gada konvencija par bērnu aizsardzību. Tā pārstāja darboties, kad bērns sasniedz 18 gadus un aiz, pieaugušo aizsardzību sākas tad, kad cilvēks sasniedz 18 gadu vecumu. Un jāsaka, ka abi teksti ir ārkārtīgi līdzīgi, abas konvencijas strādā līdzīgā veidā, to mērķi ir vienādi. Daudzas valsts veltīja ilgu laiku, lai ieviestu 98. gada konvenciju. Mēs aicinām tās arī tādā pašā izpratnē ieviest 2000. Uh, gada konvenciju. Pārdomu darbs jau ir. Uh, paveikts un varētu daudz laika ietaupīt pēc iespējas ātrāk ieviešot šo konvenciju. Paldies! Paldies par šo precizējumu, tas ir ļoti nozīmīgs. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, je vais. Euh... Tagad uh, sēdes vadību uzņemsies Katrīna Zapone kundze. Tā ir pēdējā mūsu darba uh, daļa, trešā daļa. Man ļoti žēl, ka uh, atstāju sēdz vadību jau ar kavējumu. Nu, varbūt, ka jūs būsiet striktāka piešķirot runas laiku, nekā es esmu bijusi. Good afternoon. Labdien! Laipni lūdzu jūs uz trešo un pēdējo seciju mūsu seminārā par cilvēktiesību jautājumiem un brīvo pārvietošanos. Un tagad mēs pievērsīsimies jautājumam par civil stāvokli, un es sacīšu ievadrunu, pēc tam došu vārdu mūsu šī vakar pēdējiem runātājiem, prezentācijas sagatavotājiem. Šī ir dienas pēdējā sesija, diena bijusi gara, un tomēr es jūs aicinu mūži piedalīties un gūt labumu no ekspertīzes, eh, ko pārstāv mūsu eh, šī vakar runātāji. Nu, tātad daži ievadvārdi. Bieži debates par cilvēku stāvokli ir saistīts ar identitātes eh, cilvēcību un individu atzīšanas no valsts un plašākā sabiedrības puses jautājumiem. Un šāda atzīšana bieži ir saistīta ar kultūras normām vai tradicionālo praksu, kas uh, un uh, izmaiņas šajā tiesību uh, nozare var būt lēns, taču izmaiņas pārobežu um, uh, dzīves intensitātes pieaugumā ir bijušas straujas, kā mēs visi zinām, un rezultātā es pilsoņi un viņa ģimenes saskarās ar cīlu stāvokļa uh, uh, tiesiskā regulējumu tādu puzlīs Eiropas Savienībā. Un uh, tad, kad cilvēks stāvokļa atzīšana tiek uh, kavēta, par to jau izteicās runātāji iepriekšējās debatēs, tad pilsoņi uh, Ehm, nevar pilnībā izmantot savu brīvo pārvietošanās iespēju. Tas var e, būtiski ietekmēt e, pilsoņu identitāti, viņu ģimenes, viņu nodarbinātību. Tiesības, protams, ir e, jātur līdzsvarā ar pasākumiem, kas nepieļauj uh, krāpšana saistībā ar cilvēku stāvu pat labam īrijā gatavojam likumdošanu, kas ir vērsta pret uh, fiktīvajām laulībām, uh, kas tiek noslēgts bieži starp ES pilsoņiem un trešo valstu pilsoņiem. Taču ar 350 tūkstošu pārobežu laulībām ES katru gadu šis ir uh, min, uh, Tā ir aplēse, eh, jautājums noteikti ir svarīgs. Arī man personīgajā pieredzē šis ļoti svarīgs jautājums. Esmu īrijas pilsona un arī ASV pilsone. Es dzīvoju īrijā ar savu uh, uh, laulāto doktoru Anluīsu Gilligan un pat laban es uh, um, īrijas tiesas sistēmām cenšos uh, panākt savas laulības atzīšanu, un mēs aprecējāmies Kanādā pirms deviem gadiem. Tā bija to brīdi vienīgā uh, valsts pasaulē, kur uh, viendzimumu pāri varēja precēties. Mēs saskarāmies ar līdzīgām problēmām, kādā uh, saskarās viendzimumu pāri visā Eiropas Savienībā, ja viņu laulības noslēgts īrijā, tad Beļģijas vai citu viendzimumu pāru uh, um, uh, laulības noslēgts vienā valstī varētu citā tikt uh, tulkots vienkārši kā cilvēks partnerības. Un uh, tas, manuprāt, būtu manā skatījumā viņa civila stāvokļa zemāks novērtējums. Personas civila stāvoklis skar viņa identitātes kodolu, kā likumdevēja īrijā esmu vairāk kārt pacērusi jautājumu par uh, Transseksuāļu uh, atzīšana īrija ir viena no retajām ES uh, eh, dalībvalstīm, kuras nenodrošina transpersonu uh, eh, dzimuma atzīšanu, LGBT un personas un viņu ģimenes locekļi saskarās ar grūtībām, vairāk kā 2 miljoni cilvēki dzīvo dalībvalstī, kuras pilsonība, kuras pilsonība nav, Esošā kopienas likumdiešana eh, atstāja eh, cilstāvokli dalībvalstu eh, kompetencija, un tomēr, kad dalībvalsts īsteno šo kompetenci, tām ir jāievēro kopienas likumdošana, īpaši līguma noteikuma attiecībā uz katru savienības pilsoņu tiesības pārvietoties un dzīvot ēsiekšienē. E, e, e, Un visbeidzot gribu pievērsties esošiem šķēršļiem, kā arī cilstāvokļu reģistrācijas iespējām nākotnējais iekšienā. Un tieši par šo jautājumu arī uzklausīsim mūsu trīs eksperts. Un pirmo aicināšu izteikties uh, eh, dr. Mariolīna Elantonio kundzi, kas ir padomdevēja miljö uh, eh, konsultantu uzņēmumā Briselē, un viņi mūs iepazīstinās ar pētījumu par cilvēku stāvokli Eiropas Savienībai, es izdzotāju to akt, akūtākām problēmām un par nepieciešamību rīkoties dod jums vārdu. Paldies, priekšsēdus kundze, paldies arī par uzaicinājumu šo pasākumu. Priecājos, ka jūs sākāt ar uh, jautājumu aktualitātes iezīmēšanu, tātad par civil stāvoklu. Uh, eh, vairākums eh, šeit zālē esošo uh, patiesībā uh, ir tādā pārobežu situācijā. Tās eh, rodas tādēļ, ka daži no mums dzīvo ārvalstīs, piemēram, ir pierādīts, ka 2010. gadā vairāk nekā 12 miljonējas pilsoņu dzīvo citā dalībvalstī, bet pārobežu situācijas var rasties arī tādā veidā, ka eh, persona eh, dodas uz Briselu, lai piedalītos konferencē vai apmeklētu Eiropas parlamentu, jeb šo laimīgu vai mazāk laimīgu atgadījumu rezultātā, piemēram, Uh, lai apmeklētu dēlu vai meitu, kas dzemdē ārzemēs iepšu uh, kādu ģimenes locekli, kas mirst ārzemēs, uh, bet arī darba sakrā ir pierādīts, ka 5 no 1000 darbņēmējiem var tikt uzskatīt par pārrobežu um, tad personām, kas dzīvo vienā dalībvalstī, strādā otrā. Un es pilsoņi varbūt arī pārobežu situācijā turismu sakarā. Piemēram, 2010. gadā vairāk nekā 90 miljonu es pilsoņu apmeklēja citu es dalību valsti turismu nolūkā nu, vai lai saņemtu kādu pakalpojumu, piemēram, slimnīcā, jeb šo zobārstniecības pakalpojumus. Un tā nu ir e, daudz šādas pārobežu situācijas, kas var rasties katra cilvēka ikdienas dzīvē un ar tiecībos katru šādu pārobežu kustību mums katram ir nepieciešams ilgstāvokļu dokumentu. Dzimšanas, laulības, nāves apliecības šie ir būtiski dokumenti, ar kur nepieciešamību katrs no mums ir saskāries ikdienā un kas ir ļoti būtiski, lai piekļūtu daudziem citiem pakalpojumiem, piemēram, bezdarba pabalstiem. Katrā no šīm pārobežu situācijām kad eh, pilsoņiem ir nepieciešams ilgstākļu dokumenti, viņi saskarās ar problēmām un šķērsliem. Tādēļ, kā mīļo konsultantu uzņēmums, esam saņēmuši Eiropas parlamenta uh, uzdevumu izmeklēt, kas ir galvenie šķēršļi, ar kuriem saskarās ES pilsoņi attiecībā uz civilu stāvokli pārobežu situācijās. Un tā mēs nu esam veikuši pētījumu par eh, starptautisko un ES judikatūru eh, cilstāku jautājumos, un esam identificējuši dažus no galveniem šķēršļiem, ar kuriem pilsoņi saskarās cilstāvoklu jomā, pārobežu situācijās, un cenšies sagatavot dažas rekomendācijas Eiropas Savienībai saskaņā ar tās esošajām kompetencēm. Kas ir pētījuma galvenās atziņas? Pirmā problēma, ar ko katrs no mums saskaras pārobežu situācijā, ir civil status eh, dokumenta um, atrašana. Pieņemsim, es esmu itālieta un man ir jā iegūst savu tēva, kas dzimis Vācijā, e, dzimšanas apliecību. Jautājums ir, kur atrodas šis, šī dzimšanas apliecība? Tur, kur mans tēvs ir dzimis, jebš kurš viņš ir dzīvojis lielāko daļu mūža, jebš kur viņš ir mīlis, miris. Tās varētu būt trīs dažādas pilsētas Vācijā. Varbūt es to nezinu, jo es varbūt nezinu, kā Vācijas likumdošana regulē e, šo dokumentu uzglabāšanu. Katrā dalībvalstī, protams, ir savi noteikumi attiecībā uz dokumentu uzglabāšanu, bet man kā ārzemniecei šī nepieciešamība iz, izzināt, kur atrodas šis dokuments, var prasīt daudz laika un iespējams arī daudz naudas. Ko es varu darīt? Lai šo slogu pilsoņiem mazinātu, pirmkārt, Tā var mudināt dalībvalsts informēt pilsoņus par piemērojumiem kritērijiem katrā dalībvalstī attiecībā uz dokumentu uzglabāšanu. To var darīt ar esošu mājaslapā, dzīvi, piemēram, es e, attiecīgi mājaslapa tieši šim mērķim, bet var arī izveidot kontaktpunktus nacionāla līmenī, lai uh, kas sniegt informāciju pilsoņiem par dokumentu atrašanās vietu. Piemēram, tā varētu būt e, esoša mājaslapa, jeb ar jaunu mājaslapu, e, telefonu numurs vai citu risinājumu. Iedomāsimies, ka esmu uzzinājis, kur šīs dokuments par cilvēku ir meklējams. Nākamā problēma, ar ko pilsonis saskarās, ir, e, kā iegūt šo dokumentu. Iedomāsimies atkal piemēru. Pieņemsim, es un man, mans eh, partneris, abi esam itālieši, vēlamies Briselē precēties, un Bēļģijas varas iestādes prasa mūsu dzimšanas uh, uh, apliecības, lai mēs varētu precēties Bēļģijā. Vienīgais veids, kā es varu itāļu limš, dzimšanas apliecību iegūt, ir fiziski doties uz Itāliju, doties uh, uz eh, šo iestādi, kur uh, uh, dzimšanas apliecība glabājas uh, un to iesniegt fiziski Beļģijas varas iestādēm. Tas, protams, prasa daudz laiku un naudas ēs pilsoņiem. Katra rekomendācija šajā jautājumā, kā uzlabot silas stāvokļu dokumentā uh, cirkulācija Eiropas saimnībā e, ir jābūt vērstai uz izmaksu un slogu samazināšanais pilsoņu interesēs, tāpat laikā saglabājot e, uzticam drošu cilvēku dokumentu apritī. Šajā kontekstā Eiropas Sanība mūsuprāt varētu mudināt dalībvalsts izmantot elektroniskas platformas dokumentu apmaiņai un Eiropas Savienība varētu arī darboties kā šāds veicinātājs starp dalībvalstīm eh, šāda elektronas platforma izveidē, jeb šo esošu platformu paplašināšanai šādiem nolūkiem. Piemērs šādai elektroniskai platformai cilvēku dokumentu apritēji jau eksistē. Tas ir Eiropas civilstāvokļa reģistra tīkls vai ICCS, eh, konvenciju numur 33. E, kad nu esmu konstatējis, kur šis dokuments atrodas, es varu to laist aprītē. Nākamais šķērslis, ar ko saskarāsies pilsoņi, attiec uz cilstāvkļu dokumenta formālu atzīšanu. Kad esmu ieguvis šo cilstāvkļu dokumentu, iedomāsimies, e, ka tas ir e, miršanas apliecība, tad šī Itālijas miršanas apliecība ir jāatzīst, eh, kā spēkā esoša Vācijā. Eh, un tādā gadījumā Itālijas pilsoniem ir nepieciešama apostila un tūkojums vācu mēlē, eh, ko veicis Vācijas varas iestāžu oficiāli dzīves tūkotājs. Šīs administratīvās procedūras tiek uzskatītas par nepieciešamām dalību valsts puses, bet, tie, protams, eh, tās ir dārgas un prasa daudz laika, daudzas valsts iestādes šeit ir iesaistītas, ir sarežģīta informācijas apmaiņa, pirms cilvēku dokuments var tikt atzīts citā dalību valstī. Kas attiec uz apustīju sistēmu? Manuprāt, Eiropas Savienībai vajadzētu veicināt ēs e līmeņa diskusiju dalību valstu starpā par to, vai un kā varētu no šīs sistēmas atteikties pirmkārt. Varbūt vēlāk panelī dzirdēsim par problēmām, kas saistītas ar krāpšanu. Apsveicu sistēmas uh, likvidēšanas virzienā jau solis ir spērts ICCS konvencija numur 17, ko ir ratificējušas vairākas es dalību valsts. Tātad solis vienkāršošanas virzienā jau ir spērts. Tāpat laikā arī Briseles konvencija ir piemērojama sešās dalību valstīs attiecībā uz apustīju sistēmas likvidēšanu un ir vairāk divpusēju nolīgumu. Tātad vienkāršo, nepieciešamība pēc vienkāršošanas jau tiek jūs un es varētu būt veicinātājs ES līmeņa diskusijai, kā vienkāršot, par to, kā vienkāršot lietas. Uh, Alternatīvs risinājums varētu būt, ja neatteikties no apostīvas, apostīvas aizstāšana ar vienkāršāku sistēmu, protu apostīvas elektronas sistēmu, piemēram, e-apostīvas projekts, ko ir radījusi Hāgas starptautisko privātiesību konvencija, varētu būt sākuma punkts, lai šādi mēs sasniegtu alternatīvu. Es varētu arī rīkoties kā veicinājs, lai dalību valsts apmainītos ar labāko praksi par to, kā apostīlu sistēmu padarīt iespējami efektīvāku, lētāku un raitāku. Es varētu arī palīdzēt izstrādāt es līmeņu tehnisku risinājumu, sniedzot finansējumu un veicot diskusijas par šo jautājumu. Kas attiecas uz dokumentu tulkošanu? Mūsuprāt, Eiropas Sanībai vajadzētu uh, mudināt dalībvalstis atzīt jau esošas daudz valodu fórums. ICCS eh, konvencija eksistē attiecībā uz uh, dzimšanas, laulību un miršanas apliecībām. Attiecībā uz valodām tas varētu būt pamats ES līmeņa diskusijai par daudzvalodu veidlapām un formām. Alternatīvi ES varētu radīt ES līmeņa daudzvalodu fórumu, kas nenozīmētu, ka dzimšanas apliecība tad būtu vienā, vienveidīga visā Eiropas Savienībā, taču, ja laulības uh, dzimšanas apliecībai atbilst daudz valodīgām formām, to būs vienkārši šāk, būs vienkāršāk panākt tās atzīšana uh, citās es dalībvalstīs. Kad pilsonis ir uh, eh, noskaidros, kur dokuments meklējams, ir to laids apritē un panāca tā atzīšana, nākamais šķērslis ir panākt cilvēku dokumenta saturisku atzīšanu. Tātad nevis tātad eh, panākt tikai to, ka eh, dzimšanas apliecība tiešām ir dzimšanas apliecība, bet arī panākt tā saturisko atzīšanu. Šeit ir tāpat problēma ar apostilēm un tūkošanu. Un tās pašas rekomendācijas arī ir spēkā. Taču attiecībā uz cilvēku dokumentu saturisko atzīšanu problēmas rodas arī attiecībā uz materiālo tiesību atšķirībām. Piemēram, ierakstu eh, dzimšanas apliecībās atšķirās visā Eiropas Savienībā. Piemēram, Francijas varas iestādes varētu atteikties atzīt Itālijas dzimšanas apliecību tādēļ, ka tajā nav viss nepieciešamā informācija atrodama. Ko Eiropas Savienība var darīt, lai atvieglotu pilsoņu uh, dzīvi šajā jautājumā. Nu, tā var mudināt uh, dalībvalsts izmantot afidavītus, jeb šo veicināt uh, varas iestāžu apmaiņu, informācijas apmaiņu, ja uh, kādā dokumentā pietrūkst informācijas, ko pieprasa šīs dalībvalsts likumdošana. Citi šķēršļi, kas varētu traucēt at atsevišķi e, atzīt e, dokumenta saturisko pusi. Tas saistīts ar materiālām tiesībām, piemēram, homoseksuālis laulības Itālijā neatzīst e, par spēkā esošām tādēļ, ka tā ir pretrunā ar likumību saskanā Itālijas likumdošanu vai publiskā partnerība netiktu atzīta Bulgārijā, jo viņi vispār nepazīst šādu uh, uh, reģistrēto partnerattiecību institūtu. Kompetence Eiropas Sanībai ģimenes tiesību jomā ir ierobežota, tomēr debatējams jautājums būtu, piemēram, vai 21. Eh, Eiropas Savienības dibināšanas līguma pants nepaver iespējas saskaņā ar šo pantu, ja Savienības rīcība ir nepieciešama un līgums šādas pilnvaras nepiešķir, tad parlaments un padome rīkojoties parastā likumdošanas procedūra var pieņemt noteikums, lai ES pilsoņiem ļautu īstenot savus pārvietošanās pamatbrīvības. Šo pantu varētu piemērot arī potenciāli pēdējās problēmas risināšanai, ar ko saskarās ES pilsoņi, proti ne tikai saturiskā dokumenta, cilvēku dokumenta atzīšanā, bet šī dokumenta efektivitātes atzīšanai. Iedomāsimies, divi itālieši vīrieši ir uh, uz Nīderlandi uh, eh, pārākšies, uh, eh, tur viņi ir salālājušies, un tad atgriežoties Itālijā, viņi vēlas uh, iegūt nodokļu uh, atlaides, um, pamatoties uz viņu laulību, bet uh, tas netiks atzīts, jo viņu homoseksuālā laulība uh, Itālijā nav atzīta. Eiropas Savienībā, protams, mainās attieksme pret LGBT personām, taču iespējams risinājums varētu būt e, šāda e, Eiropas Savienības e, dibināšanas līguma 21. pānta piemērošana. Paldies par uzmanību. Um, Lielas paldies, Ele Antonio kundzei. Ļoti interesants visaptvarošs pētījums. Vēl par šo pētījumu es ļoti novērtēju jūsu. Josu pieeju šiem pētījumam, proti jūs meklējat rezultātus, meklējat uh, kaut kādu atbildi šīm problēmām, un jūs domājat arī par Eiropas Savienības lomu, uzsākt konsultācijas, iesaistīties debatēs, un iespējams arī beigās pieņemt likumdošanas rezolūcijas, lai atrisinātu šīs problēmas, nu, piemēram, Stokholmas programma tieslietās. Nākamais runātājs būs eh, Dankina Maknīvena kungs. Viņš ir starptautiskās civilstāvokļa komisijas priekšsēdētājs, bijušais Skotijas civilstāvokļa reģistra vadītājs. Viņš runās par krāpšanu saistībā ar civilstāvokli. Man ir liels prieks būt uh, šeit, kaut arī ir bez 15.6 uh, ziemas pēcpusdienā. Man ir bijusi ļoti gara diena. Es runāju, kā bijušais Skotijas civil stāvokļa reģistra vadītājs. Nepārstāvu šeit Lielbritānijas valdību. Uh, Lielbritānijas valdības premjers šodien savā uzrunā teica pilnīgi citas lietas. Es šeit pārstāvu tikai un vienīgi uh, Startautisko civil stāvokļu komisiju. Uh, šī komisija piedzima 1949. gadā, mazliet agrāk nekā es, un tās mērķis bija nodrošināt informācijas apmaiņu civil stāvokļu jomā. Uh, Pašlaik eh, šajā komisijā ir 15 eh, dalībvalstis, gan Eiropas Savienības dalībvalstis, gan citas valstis. Tāpat mēs esam pieņēmuši vairākas konvencijas, no kurām uh, eh, Elija Antonijo kundze izvēlējās dažus labākos piemērus. Mēs ļoti priecājamies par civil stāvokļa dokumentu precizitāti, bet, neskatoties uz to, krāpšana mums sagādā ļoti daudz problēmu. Tieši tāpēc eh, civilstāvokļu komisija ir ļoti aktīvi darbojusies pie krāpšanas novēršanas, taču es vēlētos vērst jūs uzmanību uz to, ka darbībā, lai novērstu noziedzību, bieži vien ir saistīta ar birokrātiju, tā izmaksā daudz, arī vēl kas ļoti ilgi. Un uh, es vēlētos norādīt uz mūsu galveno mērķi, proti nodrošināt, lai pilsoņiem dzīve kļūst vienkāršāka tieši šādās pārobežu situācijas, kurām attaucās doktore Elija Antonio. Šeit ir runa par tādām divām um, pretējām darbībām, un, protams, mēs cenšamies paveikt šīs abas darbības pietiekami labi. Tagad par krāpšanu saistībā ar civilstāvokli. Uh, ir ļoti maz akurāts precīzas statistikas, piemēram, cik daudz nelegāli imigrantu ir Beļģijā. Ļoti grūti atbildams jautājums. Bet, protams, šī statistika palielinās, tāpēc, ka starptautiska pārvietošanās arī pār, izmainās, palielinās, un krāpšanas paliek arvien vairāk, un tās daba mainās. Gribu pieminēt kādu mēru, no kādas valsts, ko negribu dosaukt, kurš reģistrē pat savu nāvi, lai izvairītos no krimināla procesa. Protams, tā ir tāda anekdote, tas tā neataino reālo dzīvi. Kāvanie krāpšanas veidi ir nepareizas deklarācijas, ir tīpaši ieruna par viltus laulībām, tāpat arī nepareiza paternitātes norādīšana. Man pietiek ar diviem bērniem, bet es pieļauju, ka citiem um, gribas vairāk bērnu, un varbūt viņi vēlas arī um, pieteikties uz bērniem, kas īstenībā nav viņa bērni. Uh, viltoti dokumenti, jo īpaši dzimšanas apliecības, un jo īpaši no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalība valstis, un kurās civilstāvokļa akti nav tik uzticami. Uh, Startautiskā civil stāvokļa komisija kopš 1992. gada ir aktīvi darbojusies eh, krāpšanas novēršanā. Mēs esam pieaicinājuši daudz dažādu ekspertu un speciālistu, lai to darītu. No vienas puses mums ir šie civil stāvokļa aktu eh, darbinieki, kas darbojas uz vietas, tāpat arī mums ir eh, ierēģi, es pats biju ierēģis pirms pensionējos, tāpat arī mums ir dažādi akadēmiskie spēki no dažādām universitātēm, varu pieminēt Grieķiju, Spāniju, Vāciju. Mums ir pastāvīgi darbinieki, kas strādā pie krāpniecības novēršanas. Pagājuši gada septembrī šī grupa tikās eh, pēdējo reizi un tiksies atkal martā. Uh, Arī ģenerāls asamblejas darba kārtībā krāpšana bieži vien parādās eh, krāpšanas jautājumi. Nākamā ģenerāla asambleja notiks eh, šogad martā. Mēs šādā veidā vācam informāciju par krāpšanas veidiem un arī par pasākumiem, ko var veikt un kas ir izrādījušies vairāk vai mazāk veiksmīgi eh, krāpšanas apkarošanā dažādās dalībvalstīs. Mūsu devītā rekomendācija, kas tika izdota 2005. gadā, ir izrādījusies ļoti noderīga, jo tā identificēja mm, īstu dokumentu īpašības un tāpat arī ļāva mm, parādīt eh, veidus, kā atklāt eh, viltotus dokumentus. Taču mums nav nekādu burvju triku, kā vērsties pret krāpšanu. Rīcība, mm, lai vērstos pret krāpšanu, bieži vien var tikt apturēta, jo mēs varam tādējādi ierobežot tiesības uz laulību un ģimenes dzīvi, ko paredz Eiropas pamatiesību konvencija. Pavisam nesen Lielbritānija tika um, apvainota konvencijas pārkāpšanā tieši šajos aspektos. Tātad mēs cenšamies novērst krāpšanu, bet šī profilaks darbība, diemžēl, nav perfekta. Uh, Pretpasākumi, gan soda pasākumi, gan novēršanas pasākumi, protams, pastāv. Un tie ir noderīgi, ja tie tiek īstenoti ar apņēmību un ja attiecīgā valsts var nodrošināt pietiekamus resursus. Taču nevar apgalvot, ka šie pasākumi ir perfekti. Kādas tad ir pašreizējās tēmas eh, komisijas darbā? Divas lietas vēlētos eh, izcelt. Pirmkārtām tāda acīm redzama lieta. Mēs ļoti aktīvi darbojamies, eh, lai novērstu identitātes krāpšanu, jo īpaši pašlaik cenšamies pārbaudīt ārvalstu dokumentu derīgumu. Īpaši es vēlētos uzsvērt šādu mūsu tēmu. Mēs cenšamies izveidot IT sistēmu, kas ļautu paveikt lietas, par kurām runāja doktora Elija Antonio. Šeit mums ir izdevies apvienot darbības, kas ļauj novērst krāpšanu, un darbības, kas ļauj veicināt brīvu pilsoņu pārvietošanos. Datorsistēma rada dokumentu ar elektronisku parakstu darbinieku acu priekšā, vai nu viņš atrastos Slovenijā vai Skotijā. Un šādu sistēmu ir grūtāk viltot nekā dokumentu, kura izcelsme ir nezināma un kurš iespējams ir viltots. Tātad datorsistēma ļauj novērst krāpšanu un vienlaicīgi tā ļauj mums arī uh, apmainīties ar civil stāvokļa aktu datiem, veidā, uh, par kuru runāja Eliantonio kundze. Jā, Tas bija tāda kā reklāma eh, civilstāvoja komisijai, vēl kāda reklāma. Doktoru Eliantānio, es ar viņu neesmu iepriekš ticies, un es neesmu viņai devis nekādu kukuli. Viņa arī ļoti reklamēja mūsu darbu. Mums ir ļoti daudz speciālistu un ekspertu civil stāvokļu aktos, un ir ļoti jauki redzēt, ka Eiropas Savienība sagatavoja savu zaļo grāmatu par civilu stāvokli pirms diviem gadiem. Tas būtu viss par komisijas darbu. Esam ļoti priecīgi, kad varam atklāt jaunus krāpšanas gadījumus un varam dalīties informācijā par krāpšanu un arī par dažādiem pretpasākumiem. Protams, šie pasākumi ir jāmaina, tāpēc, ka arī krāpšanas veidi mainās. Šie pretpasākumi, kas ir minēti, uh, dokumentā, kas visiem ir izdalīts, var mainīties, un iespējams tagad tie vairs nav aktuāli. Es vēlētos uzsvērt IT platformas nozīmi, pieminēju šo IT sistēmu pirms eh, dažām eh, minūtēm. Patiešām var teikt, ka esam izveidojuši lielāko daļu, varbūt ne visu daļu, struktūru, bet daļu no struktūras, kas varētu uh, nodrošināt brīvu pilsoņu pārvietošanos un arī ļautu vienlaicīgi novērst krāpšanu. Mums ir vajadzīga politiskā grība, senators kundze, lai mēs varētu pārvarēt dažas no grūtībām, uz kurām norādīja Elianto, Eliantonio kundze. Un tādējādi mēs varētu nodrošināt lielāku stimulu civildienista darbiniekiem un arī valdības Eiropas Savienībā varētu labāk darboties, lai vērstos pret krāpšanu uh, civilstāvokļu dokumentos. Es ceru, ka jūs pārāk nenogarlaikoju. Liels paldies! Nē, tas nebūtu nebija garlaicīgi, Maknīvena kungs. Es īpaši vēlējos jums pateikties par veidu, kā jūs savas prezentācijas sākumā un beigās mums atgādinājāt par uh, to, ka krāpšana uh, ir fenomens, eh, kas ir jālīdzsvaro, proti no vienas puses mums ir jāvēršas pret krāpšanu, no otras puses jāveicina brīva pārvietošanās. Es domāju, ka šo aspektu mums visiem vajadzētu paturēt prātā. Un otrais, jūs eh, diezgan dabiski to sasaistījāt ar eh, doktors Elija Antonio prezentāciju. Jūs arī norādījāt, ka ir pastāv jau šāda IT platforma, tā tiek veidota vai jau ir izveidota, un tas nozīmē, ka tas ir tāds kā sākums, varbūt tā jau tiek izmantota, lai risinātu šādas problēmas. Un noslēgumā jūs izteicāt aicinājumu pastiprināt politisko gribu. Jebkurā gadījumā es domāju, ka mums vajadzētu ievērot jūsu rekomendācijas. Es e, gribētu Atbildēt uz jūsu netiešo jautājumu, IT platforma ir pēdējās testēšanas fāzēs. Tā saņēma finansējumu arī no Eiropas Savienības. Esam ļoti pateicīgi par eh, šo finansējumu. Lielas paldies! Esmu pārliecināta, ka noteikti arī citiem ir jautājumi un komentāri. Tagad eh, došu vārdu pēdējiem runātājiem šajā sesijā. Tā ir doktora Bojana Zadraveča, kas runās par Eiropas civilstāvokļu aktiem, par uh, Eh, izaicinājumiem, ar ko saskaras civil stāvokļa reģistrācijas amatpersonas, apējot tiesiskā reglāma trūkumus. Liels paldies, dāmas un kungi! Esmu ļoti pateicīga par iespēju prezentēt jums problēmas civil stāvokļa reģistrācijas jomā un civil stāvokļa aktu izdošanas jomā. Nāku no otras lielākās Slovenijas pilsētas, strādāju uh, Mariborgas pilsētas administratīvajā mm, daļā un strādāju tur jau 25 gadus. Tas nozīmē, ka esmu ļoti labi iepazinusies ar problēmām šajā jomā. Eiropas Savienība ir sinonīms modernai sabiedrībai, taču ne civil stāvokļa jomā. Atšķirības civil stāvokļa aktu regulējumā starp Eiropas Savienības dalībvalstīm ir lielākas nekā pirms 25 gadiem. Līdz ar to var saskarties ar ļoti lielām administratīvām grūtībām, mēģinot reģistrēt savu civil stāvokli Eiropas Savienības dalībvalstīs. Līdz ar to var rasties diskriminācijas gadījumi un var uh, arī tikt ierobežot uh, cilvēku brīva pārvietošanās Eiropas Savienībā. Tāpat arī nevar īstenot tiesības attiecībā uz brīvu pārvietošanos un uzturēšanos Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā. Atšķirīgi tiesību akti, dažādi veidi, kā tiek noformēti civilstāvokļa akti, tāpat arī atšķirīgi apstākļi, lai uzsāktu vai izbeigtu savstarpējas attiecības, dažādi veidi, kā var reģistrēt civila stāvokli un arī dažādu dokumentu noformēšana ir eh, tikai dažas no problēmām, ar ko saskaras Eiropas Savienības pilsoņi. Daži piemēri par to, cik sarežģīta ir šī problēma. Bērnam var būt atšķirīgs vārds un uzvārds divās dalībvalstīs. Šī bērna atšķirīgi dokumenti norāda uz citiem vecākiem atšķirīgās dalībvalstīs kāda persona ir mainījusi vārdu un uzvārdu vienā no dalību valstīm, taču šo, šīs izmaiņas nevar reģistrēt citā dalību valstī. Civilstāvoklis atšķiras vienā dalību valstī no civilstāvokļa citā dalību valstī. Civilā partnerība vai vienzimuma, lauli, vienzimuma partnerattiecības tiek atzītas kādā valstī, kamēr citā valstī tā pati persona tiek atzīta par neprecējušos. Uh, Tāpat arī cilvēka dzimums var atšķirties dažādās dalībvalstīs. Lai aprecētos, privātpersonām ir jāiesniedz atšķirīgi dokumenti atšķirīgās dalībvalstīs. Tā skaitā tādi dokumenti, kas attiecīgās pilsonības valstī nemaz netiek izdoti. Dalībvalstis, kas nav parakstījušas savstarpējus līgumus par to, to ka nav jālegalizē dokumenti, pieprasa viena no otras eh, dažādus eh, izrakstus, vai pat izrakstus, kas ir jāapstiprina ar apostili, vai arī kuriem ir vajadzīgs notariāls apstiprinājums. Līdz ar to tiek izmantoti dažādi diplomātski kanāli, kas prasa ļoti daudz laika. Dalībvalstis, kas nav parakstījušas divpusējas līgumus par datu apmaiņu, viena otrai nepaziņo par izmaiņām civil stāvoklī, kas attiecas uz Eiropas Savienības pilsoņiem, kas dzīvo šīs valsts teritorijā. Dalībvalstīm un Eiropas Savienības institūcijām vajadzētu nodrošināt šādu problēmu risināšanu, lai atzītu privātpersonu civil stāvokli. Jāatcerās, ka vienotība civil stāvokļu jautājumos dalībvalstīs ir steidzami nepieciešama. Ir jāpadara dalībvalstu tiesību akti pēc iespējas tuvāki, tas atradinātu daudzas problēmas. Lai izmainītu un reģistrētu civil stāvokli, eh, pilsēņi saskars ar daudz problēmām, tieši tāpēc tās ir steidzami jārisina. Eiropas Savienības iestādēm vajadzētu rīkoties ātri, vajadzētu pieņemt dažas pasākumus, kas ļautu uh, mazliet atvieglot pašreizējo situāciju. Piemēram, šādi pasākumi varētu būt, un šeit es runāšu prioritārā kārtībā, kādā šie pasākumi ir jāizteno. Pirmām kārtām jālikvidē notariāla apliecinājuma vajadzība dalību valstīs. Dalību valstis to varētu īstenot, pieņemot savstarpēju vienošanos. Tieši informācijas apmaiņa par izmaiņām civilstāvoklī valsts, kurā persona ir izmainījusi civilu stāvokli, iesniedz šos datus tai valstī, kurā eh, attiecīgais pilsonis dzīvo. Šo pasākumu arī varētu īstenot pietiekami ātri. Tam vajadzīga vienkārši vienošanās starp dalību valstīm. Tieša datu apmaiņa starp iestādēm, kas reģistrē un uztur uh, eh, cilvēku stāvokļu datus atsevišķās dalību valstīs vienotu veidlapu ieviešana, lai reģistrētu grozījumus civil stāvoklī. Viena alternatīva būtu izveidot formu, kur būtu iekļauti dati attiecīgās valsts valodā un angļu valodā, vārdu atzīšana, ko Eiropas Savienības pilsoņi iegūst citās dalībvalstīs, alfabēta burtu harmonizēšana Sāpņi nākotnē. Eiropas Savienības reģistra ieviešana, kur varētu reģistrēt Eiropas Savienības pilsoņu civil stāvokli. Tur Eiropas Savienības dalībvalstis ievietotu pamatdatus par izmaiņām civil stāvoklī. Civil stāvokļa atzīšana, ko personas ir ieguvušas vienā dalībvalstī, tad tie būtu, tas būtu jāatzīst visās pārējās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Diemžēl Eiropas Savienība nav pilnvarota regulēt civil stāvokļu jomu, līdz ar to Eiropas Savienības pilsoņi saskaras ar ļoti lielām problēmām, jo šajā jomā pastāv legālais vakums. Viens risinājums būtu nodot eh, kompetenci eh, Eiropas Savienības institūcijām. Protams, Eiropas Savienībai vajadzētu ievērot uh, to valstu modeli, kas uh, civil stāvokli regulē tādā liberālā un atvērtā veidā, ņemot vērā ikdienas dzīvi un veidu, kā sabiedrība uh, izturas. Eiropas Savienības tiesa jau ir uzsvērusi to, cik nozīmīgi ir nodrošināt vienlīdzību uh, Eiropas Savienības pilsoņiem civilstāvokļu jomā visās dalībvalstīs. Nacionālo noteikumu piemērošana Eiropas Savienības līmenī civilstāvokļu jomā ir ļoti būtiska, jo ir jāaizsargā cilvēktiesības un pamatbrīvības. Tāpat arī ir jāizteno tiesības, kas piemīt Eiropas pilsoņiem balstoties uz Eiropas Savienības pilsonību. Uh, Tieši tāpēc mēs atbalstām visus Eiropas Savienības centienus uzlabot situāciju šajā jomā. Esam gatavi sadarboties un palīdzēt, lai šo situāciju atrisinātu. Papildus eh, šiem steidzamajiem eh, grozījumiem civil stāvokļa regulējumā es noteikti gribētu pieminēt arī sekojošas lietas. Jānodrošina savstarpēja dokumentu atzīšana, kas ir izdoti dalību valstīs, bez notarāla apliecinājuma vai tulkojuma vajadzības. Tāpat arī ir jānodrošina tieša civilstāvokļa dokumentu apmaiņa starp dalībvalstu iestādēm. Šādā veidā mēs varētu vienkāršot procedūras, kas ir saistītas ar civilstāvokļa maiņu lielākajai daļai Eiropas Savienības pilsoņu. Eiropas eh, reģistrācijas asociācijai Cilvēkstāvokļa reģistrācijas asociācijai noteikti būtu liels prieks redzēt šīs izmaiņas. Tādējādi mēs varētu arī sagatavot dažādus priekšlikumus, uh, lai atrasinātu problēmas, par kurām es runāju šajā prezentācijā. Liels paldies Sadravečas kundzei izcila prezentācija. Es domāju, ka tā ļoti labi papildināja iepriekšējo kolēģu sniegumu Es jo īpaši vēlētos pieminēt to, ka uzsvērāt eh, vienotības nepieciešamību civil stāvoklī. Šo frāzi es noteikti ilgi atcerēšos. Es bieži vien domāju par to, ko tas īsti nozīmē, eh, ka esam dalībvalsts, vai tiešām mēs nevarētu domāt par tādu lielāku teritoriju, kur tiktu atzīti, uh, atzīta cilvēku identitāte. Uh, Tas noteikti atrisinātu daudzas pastāvošās problēmas. Tagad eh, došu vārdu komentāriem un arī jautājumiem. Ja jūs esat redzēju, atklājuši kādas citas problēmas, esmu pārliecināta, ka varēsim jums arī atrast risinājumus. Ja jūs vēlaties izteikties, tad lūdzu vispirms iepazīstiniet ar sevi un tad uh, varat uzstāties. I, I, I understand is. Šķiet, ka Eiropas komisijas pārstāvis vēlējās izteikties. Jā, jums ir kas sakāms, lūdzu. Thank you, Mrs. Chair. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es vadu nodaļu, kas eh, nodarbojas ar eh, civiltiesību jautājumiem Tieslietu ģenerāla direktorātā. Es vēlētos pateikties visiem runātājiem un vēlētos pateikties arī juridisko lietu komitejai, kas organizē šādu semināru. Esam guvuši ļoti daudz interesantu ideju un arī priekšlikums risinājumiem. Liels paldies runātājiem! Šie šīs problēmas, kas tika pieminētas pēdējā sesijā, mums ir ļoti pazīstamas. Pētam tās jau kopš 2007. gada. Esam gatavojuši līdzīgus pētījumus, tādus kā šodien tika prezentēti par civilu stāvokli. Nākamais solis, protams, mums ir zināšanas, bet mums ir jādomā, kā um, izdarāmā un arī politiskā ziņā mēs varētu risināt šos jautājumus ņemot vērā pašreizējo tiesisko ietvaru Eiropas Savienībā saskaņā ar līgumiem. Komisija darbojas pamatojoties uz Stokholmas programmu un Stokholmas rīcības plānu. Mēs esam šeit ietvēruši dažādas tiesiskās iniciatīvas par publisku dokumentu izdošanu administratīvām formalitātēm. Šeit varu pieminēt Eli Antonio kundzes Uh, teikto. Otra iniciatīva attiecas uz civil stāvokļa dokumentu ietekmes atzīšanu. Attiecībā uz abām šīm darbībām mēs veicām publiskas konsultācijas 2010. un 2011. gadā. Turpinām pie tā strādāt. Ieklausījos uh, kādā punktā, kas man likās ļoti interesants, arī politiskā ziņā. Tika teikts, ka savienībai ir jāfunkcionē, bet tai ir jāfunkcionē saskaņā ar liberālāko uh, eh, pieju dalībvalstīs. Tas ir ļoti interesanti. Mums ir 27 dalībvalstis, un visas šīs valstis ir izvēlējušās līmeni, kādu tās piedāvā saviem pilsoņiem. Eiropas Savienībai ir jāatrod līmenis, kurā visas 27 valstis varētu vienoties vai uh, vairākums varētu piekrist balstoties uz līguma noteikumiem. Es vairāk balstos uz eh, kopsaucēju atrašanu, kas ļautu mums risināt šīs problēmas. Tādējādi mēs varētu veicināt eh, pilsoņu brīvu pārvietošanos, par ko šodien runājām, un tieši tāpēc arī publiskajās konsultācijās esam centušies uzklausīt dažādus viedokļus. Man ir liels prieks, ka esmu saņēmusi atbildes arī no daudziem cilvēkiem šajā telpā. Liels paldies arī jūrī komitejai, kas arī sniedz atbildes par tādiem ļoti būtiskiem jautājumiem, kas tagad ir aktuāli, proti civil stāvoklis. Liels paldies par šo garo komentāru. Noteikti runātāji vēlēsies atbildēt, bet vēl ir kāds runātājs, kas vēlējās uzstāties. Lūdzu. Es labprāt gribētu izteikt priekšlikumu par apusēju dokumentu atzīšanu dalību valstīs. Un es izmantoju pašas pieredzi, esmu strādājusi vairākās Eiropas valstīs, kur ir vajadzīgi dokumenti un piemērs. Esmu vāciete, dzīvoju Holandē, man ir vajadzīga dzimšanas apliecība, kad es devos uz Vāciju, lai paņemtu izņemtu dzimšanas, lai izņemtu dzimšanas aplūcību, tad var saņemt to vien no trīs uh, visplašāk runātajās uh, valodās - angļu, vācu, franču. Tas ir tikai piemērs, un šis tulkojums un uzrakstīts, un tas ir nepieciešams, lai to iesniegtu Holandē. Es maksāju nodevu šai uh, institūcijai, tas tā ir, nu, apstiprināts, tas ir apstiprināts tulkojums. Tas jau ir iztulkots, un es šo dokumentu nododu, piemēram, Holandai. Thank you again uh, for that comment. So are there Paldies par šo piezīmi, un vai ir vēl kādi komentāri vai jautājumi pirms atgriežamies pie runātājiem? Jā, lūdzu. Paldies priekšsādātājs, konstruināšu ranču valodē. Gribu uzdot mm, īsi jautājumu, jo par to arī tika runāts lai virzītos uz priekšu es. Un priekšstādājs kundze, jūs eh, runājat par nepieciešamību rast tādu Eiropas identitāti un vai šis Eiropas projekts neietver sevi arī atklāt to, kas ir šī Eiropas eh, identitāte. Tādēļ gribu uzdot jautājumu, vai tas, kur esam šodien nonākuši un mēs gribam veidot tādu politiskāku savienību, kas ir eh, izdevīgāka pilsoņiem un ja nav nepieciešamības pārsniegt to, kas līdz šim ir bijis eh, es eh, veikums, un vai nav nepieciešams doties arī tālāk par šo skatījumu, tālāk par brīvu pārvietošanos un doties vēl tālāk. Eh, politisks projekts, kas, un kas ir es identitāte, ierosinot to, ka es e identitātei būtu jābūt daudzveidībai, daudzveidībai kultūrā ģimenes attiecībās un vai šim jaunajam projektam nevajadzētu būt tik ļoti uh, unificētam, lai uh, atvieglotu pārvietošanos, bet gluži otrādi koordinēt uh, eksistējošo daudzveidību, lai to saglabātu, un vai nav vajadzīgs šis šāds politisks projekts, lai saglabātu daudzveidību. Oh, oh, thank you. Okay, I'm going. Paldies, un tagad atgriezīsimies pie eh, mūsu diskusijas dalībniekiem un eh, gribēšu varbūt lūgt jūsu komentārus un noslēgumu vārdus. Tas būtu jauks eh, veids, kā mēs varētu noslēgt šodienas diskusijas, bet atgriežoties vēl pie pēdējā jautājuma, es domāju, ka nu, varbūt, ka tādā drīzāk filozofiskā apskatā jūs uzdod tādu ļoti filozofisku jautājumu. Mums vajadzētu uz to paraudzīties, protams, bet mēs varam sākt uh, ar praktiskās realitātes izvērtējumu. Protams, ka mums uh, nav automātiski uzreiz uh, vajadzīgas rezolūcijas, bet mums ir jāvirzās uz priekšu. Tātad labāk turpināt darbu nekā tas ir bijis iespējams. To respond to the three people that have Paldies. Es atbildēšu eh, uz trim cilvēkiem, kas eh, piedalījās debatēs. Mūsu komisijas kolēģi, ar kuru mēs strādājam ļoti cieši kopā, es gribētu kopā ar viņu mudināt eh, tātad komisiju tās darbā. Šī darba mēķim jābūt, manuprāt, tādu uzlabojumu panākšanu, par kuriem īpaši runāja dr. Eliantonio. Um, esošā situācija diezgan sarežģīta. Praktiski risinājumi jā ir vajadzīgi, mums ir idejas, bet politiski risinājumu rašana ir sarežģītāk. Tas prasa laiku, gribētu mudināt komisiju neatlaisties, jo tas ir tā vērts. Um, un attiecībā uz reģistru, uh, reģistrēšana ICCS un tā tālāk tas darbs veicams. Šis kungs no Parīzes norādīja uz problēmu, ar kuru saskarāmies. Kas ir es identitāte? Tas ir filozofisks jautājums, taču, manuprāt, apvienotās kalists premjers laikam uh, par to šo to sacīju eh, šodien. Un uh, es uh, diez vai uh, bradāšu viņu kapu, bet uh, šis Parīzes džentlmenis pieminēja kultūras daudzveidību, un es uh, kā īrs no. Uh, rietum, dzimē rietum Eiropas stūrīšu uzskatu, ka tas ir uh, Tātad viens no mēķiem, ka es politiķi atrod ceļu, kā virzīties uz priekšu kopā. Franči kultūras daudzveidības apsvērumu dēļ mīl savus uh, juridiskos, savas kās normas attiecībā uz personvārdiem. Tātad šāda veida kultūras daudzveidības savā ziņā ir pretrunā ar vienveidīgāko sistēmu uz Eh, par kuru šeit iestājās šie, eksperti, šie trīs eksperti. It kā šī vārds kundze, kas dzīvo Beļģijā, un es aizmirsu viņas trešo pilsonību. Tieši tā, viņi deva lielisku piemēru par eh, to, kur praktisks uzlabojums ir panākts no Nacionālas varas tiesādas puses, kā dr. Ila Antonio sacīja, ICCS ir izveidojis daudz valodu to pat ir grūti pateikt angļu valodā eh, certifikātu veidlapu, kā, ar ko tiek panākts lielā mērā tas pats proti. Tas ir paredzēts konvencijā, ko ir parakstījuši 20 valstis, daži ICCS dalību valsts no tām, citas nav. Taču tās ir tikai 20 valstis. Mm, to varētu parakstīt arī vairāk valsts Un tad šīs priekšrocības, par kurām mūsu vācu kolēģi pastāstīja, varētu baudīt arī eh, lielāks skaits ēspilsoņu. Taču nepretendēju uz to, ka es varu runāt arī savu abu kolēģu vārdā. Varbūt kāds no viņiem vēlas ko piebilst vai arī iebilst kaut kam no manas sacītā. Paldies, bija brīnišķīgi eh, jūs sacītais, un tagad došu vārdu eh, Zadravet Kratsas kundzei. Jā, paldies. Jā, es gribētu īstenībā tikai sacīt, ka es zinu, ka manas idejas ir mazliet eh, tālījošākas, bet es zinu arī to, ka daudz cilvēki vairs nedzīvos savs, savās valstīs, tātad kuru pilsonība viņiem ir. Kāpēc? lai mēs viņiem neļautu dzīvot tā, kā viņi vēlas, kādēļ eh, valstis tik ļoti eh, eh, krampjēni turas pie šīm tradīcijām, kad ir runa par ģimenes tiesībām, par dažādām attiecībām starp divām personām. Kādēļ šeit tradīcija ir tik ļoti svarīga? Kādēļ? valstis neuzdrošinās mazliet šos, šo likumdošanu atbrīvot, padarīt elastīgāku un ļaut cilvēkiem dzīvot tā, kā tās vēlas. Ar to dalību valstis nezaudē neko no savas varas. Un Eiropas Savienībai ir jādara kaut kas, jo problēmas ir ļoti reāls un uh, Dažas no tām patiesībā būtu ļoti vienkārši atrisināmas manā skatījumā. Paldies! Eh, no sirds var piekrist jūs sacītam. Tradīcijai, manuprāt, ir jābūt dzīvai. Bet atgriezīsimies pie Elija Antonio, dakteris Elija Antonio, kas arī bija pirmā rodātāja. Lūdzu, jūs galvādi. Jā, trīs lietas sacīšu. Pirmkārt, va, nevarētu vēl vairāk piekrist Makniven kungam, kurš sacīja, ka tehniskie risinājumi jau ir e, pat labam, taču pietrūks politiskās gribas tos īstenot. Otrkārt, nedaudz atbildēšu abiem iepriekšējiem runātājiem. Jā, pastāv spriedze no vienas puses starp filozofiskām idejām un no otras puses uh, ļoti praktiskām problēmām. Tātad no vienas puses mēs varam debatēt par Eiropas identitāti, daudzveidību tajā pat laikā, kas katram no mums, kā es pilsoņiem, ir visvarīgākais ir, cik eh, mums jāceļo, lai iegūtu savu uh, dzimšanas apliecību, vai mēs varam precēties, vai mēs varam baudīt zināms sociāls apdrošināšanas uh, labums. Uh, Tātad likumdošana jā, bet mums ir jārisina praktiskās problēmas, tas ir mēs galā. Un visbeidzot, pēdējais komentārs debats ES, par ES identitāti pret nacionālu identitāti, tā ir svarīga, bet es domāju, varbūt mums būtu jārunā nevis tikai par identitāti, bet arī par tolerants un daudzveidības atzīšana. Tas nenozīmē vienveidošanu, bet vienkārši uh, atzīšanu šīs daudzveidības. Paldies! Liels paldies jums par to! Un plašāk nekomentēšu, kaut gan es labprāt turpināt debatu, bet man šķiet, ka uh, laiks gandrīz, gandrīz ir beidzies mums šīs dienas debatēm bet es domāju, ka visi būs priecīgi uh, arī uh, šo pasākumu noslēgt līdz ar to, un paldies visiem, kas uzstājās un piedalījās debatēs. Paldies!